So, good morning everybody. Labrīt. Sāksim darbu. Tā ir pēdējā sanāksme pirms eh, vasaras atvaļinājuma. Un šķiet arī kolēģi ir vasarīgā noskaņojumā. Tomēr mums ir jāsāk darbs, mums ir pilna darba kārtība šodien. Un arī eh, izmaiņas darba kārtībā ir zināmas. Tās ir To mēs pieņemam un sāksim ar priekšsādētāju paziņojumiem. Pagājušajā nedēļā plenārsēdē mēs pieņemam rezolūciju par ieroču eksportu, eh, padomas kopējās nostājas ieviešanu, kas ir ne leģislatīva likumdošana un tajā ir runa par 2008. gada eh, juridisko ietvaru mm, ieroču eksportam. Šis jautājums tiešā veidā ietekmē cilvēktiesības, un tāpēc mums ir vajadzīga efektīva sistēma. Un mūsu darba sakarā mums nāks atgriezties pie šīs rezolūcijas un padomas eh, nostājas, jo mūsu cilvēktiesību darba plānā ir divas darbības, kas ir paredzētas šajā sakarā. Un, protams, starptautiskais ieroču tiešniecības nolīgums e, ir nepieciešams ar cilvēktiesību pieeju. Un arī, manuprāt, mūsu pieņemtā rezolūcija ir vāja un mums daudz nedod. Tomēr mēs šim jautājumam turpināsim sekot. Tagad par Eģiptes situāciju runājot. Mums bija sākotnēji steidzamības jautājums paz, eh, rezolūcija paredzēta, pēc tam tā tika pārveidot par pilnīgu rezolūciju un ņemot vērā pašreizējos notikumus. Mums gan ir jārespektē tiesiskums, bet arī jāredz, kā attīstīsies tālāk situācija Eģiptē. Ir divas steidzamības rezolūcijas, vien, kas ir pieņemtas viena par Džibutiju, viena par Nigēriju. Un eh, Džibutijā mēs skatījām politisko spriedzi, kāda valda šajā valstī, un aicinām Džibutijas lemējas tādas eh, pārtraukt represijas pret politiskiem un oponentiem, atbrīvot politiskos ieslodzītos un uzsākt politisko dialogu procesu ar opozīciju, ja nepieciešams ar Āfrikas Savienības palīdzību. Par Nigēriju rezolūcija bija visaptveroša, bet īpaši uzsvēra vardarbību no Boko Haram teroristu grupu pas puses, kā arī valdības Eh, spēku reakciju. Un arī rezolūcijā mēs pie, eh, koncentrējāmies uz eh, likumu, kas aizliedz viendzimumu laulības un kriminalizē viendzimumu attiecības, un aicinājām Nigērijas prezidentu šo likumu neizsludināt. šīs eh, rezolūcijas ir zināmas arī Āfrikas Savienībai, eh, jo ir noderīgi, ka viņi zina, ko mēs apspriežam šeit. Strasbūrā bija svinīgā ceremonija plenārsēdē un runu, ko teica Sakaro 2010. Eh, gada balvas ieguvējs Gīģemo Pariņas un mēs ar viņu arī apspriedām to, kāds ir viņa viedoklis uz notikumu attīstību. Tālāk bija tikšanās ar vairākām cilvēktiesību organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem ārpus sesijas. Es tikos ar Tunisijas eh, cilvēktiesību aizstāvjiem, eh, ko varēja īstenot pateicoties Eiromed tīklojumam, un tās notika tajā pašā dienā, kad afetā uh, E, uzstājās Tunisijas ārlietu ministrs. Un viņi mudināja mūs cieši sekot Eiropas Savienības partneru attiecībām un privileģētajām partneru attiecībām, kas tiks izveidotas. Domāju, ka mums vajadzētu. Un mudināt visas politiskās grupas eh, un noskaidrot, vai rezolūcija par Tunisiju palīdzētu intensificēt šo procesu. Ar FEM komiteju vienojāmies rudenī eh, pieņemt kopēju nostātiecībā uz sieviešu tiesībām Tunisijā. Es tikos ar Nepāles NVO. Un Nepāls NVO, viņi vērsa mūsu uzmanību uz politisko situāciju Nepālā, kas ir sarežģīta. E, ir atlaista iz konstituējošā sanāksmē no 2008. gada augstākā tiesas vadības, vadība ir valdības eh, priekšgalā un arī parlaments nesanāk sesijās. Vēlēšanas ir paredzētas 19. novembrī un Eiropas Savienība nosūtīs uz eh, novērošanas misiju uz šīm vēlēšanām, bet mums ir vairāk jākoncentrējas uz cilvēktiesību situāciju Nepālā. ir bijuši daudzi cilvēktiesību pārkāpumi tīpaši starp Mao un valdību, bet šķiet, ka problēmas netiek risināts un pat tā laika kara noziedznieki balotējas dažādas uh, citu partiju listēs, tāpēc mēs aicinām viņus sekot šai situācijai. Tāpat ir jādomā par to, vai gada beigās varētu būt plašākas diskusijas par Nepālu mūsu komitejām. Par Kazahstānu. E, problēmas vēl aizvien pastāv. Um, sorry. It started all with this uh, dispute in the oil sector in Sanausin and 16. Nesenos notikumos 16 cilvēki gāja bojā, 16 tika ievainot starptautiskie novērotāji, kur sekot šim, eh, šim incidentam, ir ziņojuši par vairākiem vardarbības gadījumiem pret arestētajiem naftiniekiem. Uh, saņēma informāciju, ka maijā augstākā tiesa pārtrauca spriedumus sešiem streika dalībniekiem, kur tika atbrīvoti. Tomēr astoņiem citiem spriedums nav grozīts. Tiek atgādināts, ka tomēr Um, atbrīvošana ir pozitīva zīme. Aprīlī mēs pieņēmām uh, rezolūciju par uh, situāciju Kazahstānā, aicinājām šos cilvēkus atbrīvot un turpinām uh, pieprasīt pārējo atbrīvošanu. Mums bija tikšanās ar Filipīnu cilvēktiesību aizstāvjiem starp kultūras organizācijas vadītāju Un šis ir vēl viens piemērs cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumiem. Jo situācija Filipīnās ir Mindanau ir visai nelabvēlīga, kur izskan draudi, ir vērojami cilvēku pazušanas gadījumi un nav nekādas atbildības pār notikumiem. Tālāk par Vietnamu. Saņēma vēstuli no Vietnamas lēmēju iestādēm, ka viņa 27. Eh, gada eh, jūnija 532 eh, nāviniekiem ir paredzēta nāvesoda izpildu, no kuries 170 ir paredzēta nekavējoša nāvesoda izpildu. E, Arābu Emirātiem. E, to sakarā mēs pieņēmām rezolūciju 70 cilvēki ir arestēti un notiesāti. Kas no cilvēktiesību organizāciju puses tiek uzskatīts par netaisnīgu. Asked, uh, Un tiek lūgts novērotājiem sekot šiem procesiem, taču piekļūšiem novērotājiem ir liekta. Tāpēc mums būtu jāturpina sekot notikumiem un oktobrī uh, atkal aktualizēt situāciju, kāda ir Emirātos. Un visbeidzot par paziņojumiem. Runājot, gribu atzīmēt bēdīgu gads kārtu un Ksinjangas nemierus Ķīnā 2009. gadā, kad notika vardarbības akti. Uh, they, uh, com they make organizations and they remind the Un tādējādi tiek atgādināts sabiedrībai par šiem notikumiem, jo par augūriem un ķīniešiem pastāvošās etniskās spriedzes uh, E, turpinās. Šobrīd, kopš aprīļa, šo, šī, šajā gadā, ir bijuši vairāki vardarbīgi mm, notikumi. Reports, doesn't... Vairākās pilsētās ir vairāk nāvis gadījumi, taiskaitā protestētāji, civiliedzīvotāji, vairākie arestēšanas gadījumi. BBC ir mēģinājis ziņot pār šiem notikumiem, bet informācijas plūsma ārpus reģiona tiek kontrolēta un tāpēc ir grūti noskaidrot detaļas. Ķīnas varas iestādes ir pastiprinājušas policijas klātbūtni šajā reģionā. Piekrītu Eiropas Savienības vēstnieki Ķīnā 1. jūlī paziņojumam uzsvarot, ka ir jāskatā iemesli, kas izraisa etnisku spriedzi, lai varētu nodrošināt labklājību reģionā un stabilitāti. Tāpat ir jānorāda vairāki ar patvarīgas aizturēšanas gadījumi. Un mums bija aizslēgtām durvīm eh, tikšanās par Eiropas Savienības Ķīnas attiecībām un uigūru situāciju šajā valstī. Tie bija priekšsēdētāji paziņojumi. Un tajos es eh, ziņoju par, kā parasti, par savu eh, tikšanos ar cilvēktiesību aizstāvjiem, taču jāpa, eh, ir žēl, ka ir tik daudz eh, pieteikumu tikties, ka es nespēju tos visus īstenot. Bet mūsu komitejas darbam seko cilvēktiesība aizstāv organizācijas dažādās valstīs, un tāpēc arī tā sakarā gribu norādīt, ka šī sesija ir pieņem, pieejama straumēšanas e, režīmā, un tie, kuri seko mūsu debatēm un klausās tām e, visa, visā pasaulē, tas ir iespējams. Bet tagad mūsu darba kārtībā ir pētījuma prezentācija par apgalvojumiem bēr, bērnu buršanos. Un bija daudz jautājumu, vai tiešām tā būtu bērnu buršanās un ko tas nozīmē. Šis ir jautājums, kas var likties visai savāds. Taču ļoti labi, ka mēs vienojāmies eh, sagatavot pētījumu, jo Šis pētījums palīdzēs iekļaut to citu uh, cilvēktiesību organizāciju darba kārtībā. Pētījuma autori ir profesors Karls Hansens, kurš strādā Šveicē. Jūs strādājat programmā, kas skata bērntiesību jautājums, un jūs arī strādājat Eiropas tīklojumā bērntiesību maģistriem. Tālāk Roberta Gutjeri, kura vēl nav ieradusies, bet ka, nav ieradusies satiksmes problēma dēļ pagaidām, taču es viņu neraugoties uz to varu, eh, varu ar viņu iepazīstināt. Roberta Ruggiero ir. Protection of Children Rights from the University of Molise in Italy. Molise in Italy. She is assigned. Ir zinātniskā līdzstrādniece Eh, kura strādā maģistru programmā par bērnu tiesībām. Tāpat arī viņa ir dalībniece vairākas nacionālās bērnu tiesību uzraudzības iestādēs, viņa strādā Itālijā un viņa ir Pāduļas universitātes pasniedzēja. Tāpat arī mm, citi eksperti. With us from UNICEF Madam Lila Peters. Eh, piedalīsies citi eksperti no UNICEF, Lila Pites no Briseles UNICEF biroja, kuras sniegs pārskatu pār šiem jautājumiem, it īpaši Āfrikā, un ar prieku jūs eh, piesako. Un tad, kad bija uzklausīšana par kvalitāti. Mēs jūs dzirdējām arī runājot par meiteņu izglītības jautājumiem. Tālāk, ko kopā mums ir komisijas pārstāvi, kuri runās par finanšu palīdzības iespējām. sadarbības attīstības un cilvēktiesību ipranē un kā tiek ņemtas vērā attiecīgās problēmas. The briefing on the African Union, but maybe she. ADD eh, pārstāvis paredzēts mm, pārstāve, kura vēl nav ieradusies, bet sāksim ar profesoru Karlu Hensenu. Un šis pētījuma projekts, mēs to saucam par pētījuma projektu, lai gan patiesībā tas jau praktiski ir gatavs pētījums, ar to mēs esam varējuši iepazīties vārds profesoram Hansonam. Here, Paldies, ka mūs uzaicinājāt, Roberta, tūlīt uh, ieradīsies, tā kā būsim jūs priekšā pilnā sastāvā. Tāpat arī jāteic, ka viņa bija tas cilvēks, kurš gatavoja šo ziņojumu, kas ir jūs priekšā, un uh, vēlos īsumā to rezumēt mūs eh, lūdza eh, nepārsniegt desmit eh, minūtes, nu varbūt par pāris minūtēm ilgāk. Tātad par šo ziņojumu pāris ievadvārdi. Šī tēma arī mums bija visnotaļ jauna, tāda pārsteidzoša tēma, tātad bērni, burvji. Nu, parasti mūsdienās, kur gan varētu iedomāties bērnu burvi, bet, ja tā padomā, tāda situācija ir pārsteidzošāk nekā varētu likties. Tātad apgalvojumi, ka lūk, eh, bērns ir burvis. Mēs eh, šai, šim jautājumam pievērsāmies no trim aspektiem. Pirmkārt, tam, kas ir zinātniskajā literatūrā, eh, cilvēktiesība aspektu ņēmām vērā un pētījām es ārpolitiskās darbības spējas un iespējas. Un, kā dzirdējāt, es un arī mana kolēģe Roberta, mēs esam bērnu tiesību jā, pasniedzēji, uh, Un, protams, šajās, šajos jautājumos eh, līdzās bērniem kārējiem, eh, tātad ir jārunā arī par bērniem burviem. Un eh, kā tad šos apgalvojumus klasificēt? Tātad tas ir cilvēktiesība pārkāpums, kas ir izpelnījies nepelnīti maz uzmanības ānā aprindās. Un mūsu pētījuma mērķi uh, Eh, ir ļoti tādi konkrēti, pieticīgi, proti sniegt eh, pamatu turpmākām diskusijām. Ja vēlamies ko uzzināt vairāk par šo fenomenu, tad noteikti būs nepieciešami turpmāki pētījumi, eh, tā cēloņu izpēte un situācijas apzināšana uz vietām. Tātad brīfinga dokuments, tas ir sadalīts pie, piecās daļās. Pirmkārtām galvenie secinājumi par bērnu burvju jautājumu, otram kārtām riska faktori, trešām kārtām. Uh, jautājums par uh, bērnu aģentūrām, bērnu cilvēktiesībām un iespējamiem uh, cilvēktiesību atbalsta centieniem. Un visbeidzot, uh, dažas tādas vispārējas darbības vadlīnijas Eiropas Savienībai, kādas mums lūdza tātad formulēt. Pirmkārt, par līdzinājiem pētījumiem. Kas ir rakstīts literatūrā, kas ir zināms par šo fenomenu? Galvenokārt šīs fenomens ir aktuāls Āfrikā, Angolā, Kongo, Nigērijā, Tanzānijā, bet ir arī citas valstis citos kontinentos, Haiti, Pakistāna, kur uh, konstatējam, ka ir tātad dokumentēti šādi gadījumi, kad bērns ir apsūdzēts uh, burvestībās. Un uh, šādu apgalvojumu, šādu apsūdzību skaits pieauga, uh, valstīs netiek apkopota uh, sistemātiska informācija par to, cik tas tur burvju īsti ir, mm, tāpēc uh, nav iespējams uh, runāt par statistiku, Uh, vai kādiem skaitļiem. Un konstatējam, ka pasaulē uh, tā tad ir uh, daudz dažādas doktrīnas, tos arī kristietība, dažādas vietējās ticības tātad, pārstāv uzskatu, ka tātad, ir garīgā pasaule, dažādi garu, garu pasauli, un tas pats par sevi nav nekas problemātisks. Problēma sākas tāda, ka cilvēki tiek vajāti, apsūdzēti, terorizēti, fiziski ietekmēti, kā rezultātā apsūdzētais eh, bērns var tikt vienkārši nogalināts vai arī tur dedzināts, mēdēts badā eh, ar nolūku izdzīt ļaunos garus. Tātad. Kā jau es teicu, šis fenomens ir eh, manāms visā pasaulē, bet visvairāk Āfrikā, kur antropologi tam ir īpaši pievērsušies un tāpēc arī uz šiem pētījumiem, uz šiem secinājumiem arī visvairāk paļaujamies. Īpaši svarīgi atzīmēt to, ka šī ļauno garu izdzīšana un apsaudzības burvestībās nav tāda norma, tā ir kļuvusi aktuāla tieši pēdējā laikā. Eh, Roberts Brains, antropologs, eh, norāda, ka 70. gadā eh, bērnu burvju, bērni burvi Angolā vispār tikai sāk parādīties, pirms tam šādas apsaudzības nav izskanējušas. Un, uh, Eh, līdz ar to ir jārunā par pēckoloniālisma ēru eh, šajās valstīs. Un šeit nevar runāt par kaut kādu sēnu, tūkstošgadīgu afrikāņu tradīciju. Eh, runa ir šeit drīzāk par tādām jaunām, izgudrotām tradīcijām. Tātad bērnu burvi, tas ir jauns fenomens, jauns tāds pieņēmums, kas Āfrikas sabiedrībā izplatās. Un ir, nu, tā teikt, tāda netieša sabiedrības reakcija uz mainīgo pasauli. Uh, Varmā gadījumā bērni tiek apsūdzēti burvestībās no eh, ģimenes locekļu puses, no draudžu vadoņu eh, puses, eh, tātad no mm, vasarasvētku draudzēm. Un šeit tātad apsūdzība tiek izvirzīta uz personisku tādu garīgu atklāsmju pamata, un šeit nevar būt runas par kaut kādiem objektīviem, objektīvām pazīmēm. Uh, Tātad, lūk, šeit sludinātāji, pārsvarā vasarasvētku draudžu sludinātāji norāda, ka bērni ir uh, visa ļaunuma sakne, un uh, tāpēc viņiem, lūk, neveicās, ka bērns viņus ir nobūrs, un ģimenes un draudzes līdz ar to sazvērējas uh, šo bērnu fiziski ietekmēt vai gal beigās nogalināt. Un tas ir tāds veids, kā interpretēt notikumus pasaulē, mistiskus dažādus notikumus. Un paši priesteri Eh, līdz ar to spēlē tādu ļoti neskaidru lomu visā šajā procesā. No vienas puses viņi apsūdz burvestībās, bet no otras puses izdzēn ļaunos garus, kas, nu, ir tāda burvestības forma pati par sevi. Un eh, šāda prakse daudzu sludinātāju gadījumā kļūst eh, vardarbīgāka. Uh, Uh, ļaundabīgāka, kur pretī uh, ierastās tradicionālās ļauno garu izdīšanas metodas allaži ir bijušas miermīlīgas un uh, kopumā vērtējot labvēlīgas. Tātad reliģisko uzskatu aina mainās, un bērni arvien biežāk tiek apsaudzēti burvestībās, un šeit par iemeslu jāmin daudz un dažādi sociāli, ekonomiski faktori. Sabiedrības, sabiedrība mainās, Eh, un eh, tā rezultātā sabiedrība ir atradusi nu, tādu kā izvadu kanālu šo, šo emociju, šo, šīs spriedzes um, izvadīšanai. Citu iemeslu starpā jāmin vasarsvētku draudžu plašā izplatība, Āfrikas diasporas ietekme, tradicionālo struktūru sabrukums, plašās paplašinātās ģimenes lomas mazināšanās arī dzen var tikt minēta kā viens no uh, Um, iemesliem šim fenomenam. Savos pētījumos uh, pievērsāmies arī uh, bērnības uh, jēdzienam kā tādam, tas, kas tiek uzskatīts par bērnu. Nigērijā, Angolā, piemēram, konstatējām, ka šie bērni burvī tiek fiziski ietekmo, ietekmēti, taču tāpat laikā mm, šie bērni to izmanto savās attiecībās ar pieaugušajiem šie bērni burvi reizē ir kā pakļauti riskam, tā arī rada risku. Protams, viņi ir cietušie, kuriem ir jāpalīdz, uh, kuriem tiek darīts pāris, uh, un uh, antropologi skaidro, ka mm, bērni, tīpaši tie, kas dzīvo ekstrēmā nabadzībā, ir ne tikai pasīvi cietušie savā vidē, bet arī Mm, aktīvi turpina šo realitāti. Cietušā status ir tikai daļa no šīs kopainas, un tas eh, otra monētas puse ir tā, ka eh, bērni ir, eh, nu, tādi sociāli aģenti, viņi spēlē pilnvērtīgu lomu sabiedrībā. Un ir tīpaši Centrāla Afrikā, Kongo republikā. Galvenokārt izskaidrojam ar pārmaiņām bērnības izpratnēm bērni šajā Āfrikas reģionā spēlē daudz nozīmīgāku lomu sabiedrībā, tostarp arī saimnieciski. Līdz ar to no nu, šo, šo visu buršanās auru var un ir iespējams izmantot kā nu, tādu emancipācijas eh, nesēju. Eh, ja tevi uzskata par burvi, nu tad eh, līdz ar to tev ir iespēja maģiskā kārtā izkļūt no sabiedriskās hierarhijas. Un, uh, Mm, bērni, ielu bērni, strādājošie bērni ir ļoti neapskaužamā situācijā, un līdz ar to šis tā e, burvju status, e, nu, zināmā mērā, ir kā tāds variants, kā, kā panākt kaut kādas pārmaiņas, un ja vēlamies, lai šīs, šī situācija mainītos, noteikti ir jāņem vērā e, tā sarežģītā situācija, kādā ir lielākā daļa bērnu šajā Afrikas reģionā. Runāt par bērnu cilvēktiesībām un turpmākās rīcības modeļiem. Esam vērojuši to, ka ir ja tīpaši ANO, ANO dokumentos, ANO institūciju materiālos, ka šeit, šīs te apsūdzības bieži vien tiek noformulētas ļoti dažādi. Eh, reizēm tiek eh, no vienas puses eh, šis fenomens tiek skatīts no spīdzināšanas, no fizikas vardarbības, nepieļaujamības aspekta, eh, citkārt eh, tiek runāts par kaitīgas tradicionālās prakses nepieļaujamību. Tātad šīs te pieejas ir daudzas un dažādas. Un tas viss liecina par to, ka šeit tik tiešām ir jārunā par dažādiem cilvēktiesību aspektiem, bet vēl jau vairāk par vienkārši nezināšanu par to, ka ir neiespējami vai ļoti grūti šeit par kaut ko objektīvi spriest. Un mūsu dokumentā mēs uh, uzlūkojam bērnu cilvēktiesības tādā emancipatorā skatījumā un raugāmies uz to, kā dominējošie priekšstati par bērnu cilvēktiesībām šajā situācijā sarežģīja situāciju. Uh, Uh, tātad šis valdošais pieņēmums par to, ka bērns ir bērns, nevis uh, pilnvērtīgs sabiedrības loceklis un, un aģents, tā teikt. Uh, līdz ar to aicinām šeit um, situāciju uzlūkot lielākā mērā tieši caur pašu bērnu acīm un no pašu bērnu pozīcijām. Un līdz ar to šeit ir uzdevumi daudzējādi. Pirmkārtām jāaizstāv cietušie, jāpalīdz cietušajiem. Uh, Otram kārtām jā, tātad eh, adekvāti jāspēj vērtēt kopējā cilvēktiesību situāciju. Vēl, kas ir pārsteidzoši, raugoties, eh, kādi ir objektīvie fakti, kāda ir eh, šādu, šādas šīs prakses ietekme kādas ir mūsu iejaukšanās iespējamā ietekme. Trūkst tādas reāls objektīvas statistikas parametra par to, ko ir bijis iespējams darīt lietas labā ja runājam par vietējo realitāti, par, par šiem te apsaudzībām. Un tad sociālā un kultūras uh, vide ir tik komplicēta, ka nav iespējams uh, tātad uzkrāto šo te pieredzi kaut kādā stratēģijā, darbības stratēģijā pārvērst. Lokālā līmenī uh, drīzāk ir jāsāk meklēt kaut kādu iespējami tālākās rīcības virzieni, tā vietā, lai piedāvātu risinājumus no ārpuses. Tā kā drīzāk šeit aicināt uz solidaritāti, uh, nevis uz tādu karēvīgu iejaukšanos. Un tekstā mēs aplūkojam šādas iespējamos darbības virzienus, lai situāciju risinātu. Protams, šeit eh, ir potenciāls eh, Eiropas Savienības darbībai, Eiropas parlamenta darbībai. Eiropas Savienība gal galā ir uzņēmusies saistības iestāties par ANO bērnu, bērna tiesību konvencijas izpildi. Uh, par bērnu labklājību visā pasaulē, un tas ir īpaši būtiski situācijās, kad uz spēles tiek likta bērnu fiziskā un garīgā veselība, ko apdraud apsūdzības burvestībās. Eh, vairāk šī konvencija paredz eh, plašu tiesisko pamatu starptautiskās sadarbības tālākai izvēršanai bērnu tiesībai aizsardzībai. Un um, potenciālie darbības virzieni, kurus adresējam Eiropas Savienībai, tīpaši parlamentam, uh, Ehm, var, protams, eh, tikt apspriesti arī eh, tālāk. Un šeit tātad spēlē iesaistāties jūs. Un mūsu tātad eh, kopsavilkuma dokumentā ir kopā minēts deviņas iespējamās darbības stratēģijas. Es minēšu piecas, kas ir būtiskākās. Pirmkārtām Šeit eh, tātad ir svarīgi panākt eh, to, ka bērni tiek atzīti kā aktīvi eh, sabiedriski aģenti vietējās, vietējās sabiedrībās, un tas būtu jāatzīst arī Eiropas Savienības ārpolitikā. Daudz sistemātiskāk jāiesaista vietējās struktūras, sabiedrības pārstāvi, kopienu pārstāvi, tādu stabilu civilo struktūru izveidē uz, uz līdztiesīgas līdzdalības pamata. Tas būtu ļoti efektīvs rīcības veids. Eiropas parlamentam un komisijai nāktos kopā ar padomi uzņemties kopīgas eh, saistības arī ar ārējās darbības dienestu eh, un tātad nostiprināt šo tā pārnacionālo pienākumu un tiesības iestāties par bērnu tiesībām. Šeit mēs eh, varētu nākt klājā ar prasību Eiropas komisijai, nākt klājā ar igadēju cilvēku bērnu tiesību stāvokļa pārskatu. Trešais Eiropas parlaments varētu visādā ziņā atbalstīt komisiju un EADS, lai bērnu tiesības tiktu iestrādātas, mainstreamotas visos ES eh, e eh, ārējās darbības eh, virzienos. Tāpat arī varētu tikt izstrādāt visaptvarošais pieeja bērnu tiesību jautājumiem un gādāt par to, lai katrs ģenerāldirektorāts ņemtu vērā, rēķinātos ar bērnu tiesībām savā darbībā. Lai pāraudzītu šādas jaunas politikas tapšanu, parlamentam nāktos izvērtēt to, kā Eiropas Savienība varētu pievienoties CRC, tātad bērnu tiesību konvencijai, kā arī ANO konvencijai par uh, cilvēku invalīdu tiesībām un eh, regulāri atskaitīties CRC, tad Bērnu tiesību konvencijas komitejām. Vēl viens ierosinājums ir vairot eh, zināšanas, ekspertu zināšanas par bērnu tiesību aspektiem Uh, stimulējot pētījumus, akadēmisko progresu šai ziņā, un visbeidzot Eiropas parlamentam nāktos atbalstīt bērna uh, uh, tiesību neatņēmamo lomu un vietu es ārējā cilvēktiesību politikā un tātad bērnu tiesības padarīt par elementu mūsu ārējās palīdzības priekšnosacījumu kompleksā. Un tātad galvenajās tātad mērķi valstīs ir īpaši jācenšas attīstīt politisko dialogu, sociālu sadarbību, lai tātad vietējās sabiedrības rēķinātos ar to bīstamību, kādu rada šīs apsūdzības. Paldies! Paldies profesoram Hansenam. Mēs tagad varētu turpināt ar Pīters Skundzi no UNICEF un visā, visiem ieteikumiem, ko jūs uzskaitījāt, kas būtu Eiropas Savienībai darāms. Es domāju, mēs dzirdēsim pēc tam arī no Marčetī kundas, cik tālu Eiropas Savienība tiks ar to. Bet vispirms vārds UNICEF pārstāvēji. Jā, paldies, ka uzaicinājāt UNICEF. Šī ir otrā reize, kad um, man, mums ir iespējams parlamentā um, diskutēt par šo jautājumu. Pirmo reizi Dekaizers kundze 2011. Ehm, gadā organizēja sanāksmi, lai ehm, informētu par šo jautājumu. Vēlos pateikties e, jūsu komitejai par šī pētījuma organizēšanu, tas ir visaptarošs pētījums. Un varbūt pēc prezentācijas varu reaģējumiem. Es piekrītu, ka e, izcelsme nav Āfrika, bet gan Eiropa. Eiropieši bija tie, kas importēja šo fenomenu. Un šī ideja bieži vien parādījās arī Latvijā, Amerikā, bet zinām, ka tradīcijas nāk no šīm valstīm. Tas vienmēr mums ir bijis interesanti, kā praktiķiem saprast, kā risināt šo situāciju un kā atbalstīt valdības eh, Āfrikā, Zemsahāras un, eh, piemēram, arī Haitī, kā risināt šo jautājumu. Manuprāt, ir svarīgi atzīt, ka šī nav Āfrikas tradīcija. Es vēlējos parādīt jums šo karti. Kāpēc mēs koncentrējamies uz Āfriku? Nu, tieši tā ir tā teritorija, kur mēs mēģinām risināt šo jautājumu. Tās aptver praktiski visu zem Sahāras Āfriku, skar arī tādu valsts kā Dienvidā Āfrikas Republika, kur šī praksa pēdējos gados ir paplašinājusies dati īsti nav pieejami un ir sarežģīti risināt šo jautājumu, veidot pat dialogu ar valstu valdībām par šo jautājumu. Tas tiešām ir bijis izaicinājums, ar kur saskarās UNICEF. Diemžēl mēs šo redzam uh, arvien biežāk, kā uh, vienu no šādām ļaundabīgām praksēm, kā uh, sieviešu ģenitāliju kropošanu, kā bērnu laulības un citus negatīvus fenomens. Šī ir viens, viens no tādiem piemēriem. Varu ziņot, ka piekrītu pētījuma autoriem, ka nepietiekam daudz ir veikts bet vēlos painformēt par to, kas vismaz ir izdarīts ši, šajā jautājumā. Vispirms Eiropas Savienībā, bet arī tad mūsu organizācija UNICEF, kas ļoti daudz ir strādājusi pie izglītības jautājumiem, jo skaidrs tas, ka jo mazāk tiek ieguldīts izglītībā, tad visi bērni, kas ir e, iesaistījušies procesos, uh, Ehm, nu, viņus bieži vien vecāki pamet, eh, vai nu viņi tiek atrast uz ielas, vai viens no preventīviem vai profilaks pasākumiem, kur mēs redzam, ja valdība ir veikus nozīmīgs ieguldījums izglītībā, tad šis fenomens mazinās. Uh, Un valstīs, eh, kur ir iespējams eh, risināt tādu nopietnu dialogu izglītības jautājumā, mēs eh, redzam, ka pieaug skolas apmeklējošu bērnu skaits, un šī prakse ar bērnu buršanos mazinās. Tātad attīstības sadarbības kontekstā, protams, ir sarežģīti risināt šo jautājumu. UNICEF un DEFCO uh, pēdējo trīs gadu laikā ir izstrādājuši īpašu programmu, lai risinātu šādas eh, ļaundabīgas prakses. Ar DEFCO atbalstu mēs strādājam pie stratēģijas, pie paraugiem, kā risināt situācijas ar šādām ļaundabīgām praksēm. Tātad, protams, eh, cenšamies to darīt ar likumdošanu. Ir vairākas valstis, kas ir pieņēmušas eh, likumdošanu, kas ir aizliedz šādu buršanos bet uh, otrs jautājums ir, protams, kā šī likumdošana tiek īstenot, pie tā es pievērsīšos vēlāk. Otra komponenta šajā modelā ir cīnīties par tiesībām saņemt izglītību un sociālo aizsardzību. Un, protams, darbs kopienās. Tas ir tikai kā modelis, pie kura mums jāstrādā kopā, kopā ar pilsonisko sabiedrību, bet arī veicinot valstu valdības attīstīt šos modeļus, uh, ar Eiropas Savienības atbalstu. Tad šis modelis koncentrējas uz cīņu ar ļaundabīgām praksēm. Tātad buršanās, sieviešu ģenitālija kropļošana, citi ļaundabīgi fenomeni. Vēl viena lieta, pie kā mēs strādājam. Liela daļa no šiem bērnu buršanās apvainotajiem, e, viņiem nav identitātes, ne vārda, e, ne arī kādas cits identifikācijas. Līdz ar to mums ir nepieciešams kaut vai nāt uh, e, reģistrāciju, lai šie bērni tiktu reģistrēti un identificēti. Un, un tiešām prieks ziņot, ka pēc piebalga kunga iniciatīvas kā komisāra UNICEF atbalsta lielu iniciatīvu Afrikas valsts savienībā, lai reģistrētu bērnus. Pamatā iniciatīva šobrīd vērsts uz sešām valstīm. Nigērija, piemēram, ir viena no tām, kur valsts ziemeļos tīpaši aktuāls ir šis bērnu buršanās fenomens. Ja mēs vēlamies sniegt palīdzību šiem bērniem, mums jāzina, eh, kas tie ir vai viņi pastāv, un šobrīd eh, viņi nepastāv, jo viņi nekur nav reģistrēti. Varu piekrist pētījuma autoriem, ka daudz vairāk var izdarīt politiskā dialogu ziņā. Jūs, kā parlamenta deputātiem, ir privilēģija iesaistīties eh, dialogā ar nacionālām valdībām, ar valstu parlamentiem, uh, un jo vairāk jūs aktualizējat šo jautājumu par bērnu buršanos, eh, nevajadzētu koncentrēties varbūt tik daudz uz problēmu kā tādu, bet uz iespējamiem risinājumiem. Ja mēs vēlamies, lai valstu valdības eh, Zemsahāras Āfrikā risinātu šo problēmu, mums ir nepieciešams pirmkārt jau skatīties, ko šīs valstu valdības var darīt vistrūcīgāko bērnu labā, ko viņi dara, lai nodrošinātu, ka bērni apmeklē skolas. Jo vairāk mēs strādāsim pie šiem jautājumiem, jo vairāk mēs varēsim risināt arī šo problēmu kā tādu. Vēl viena lieta, ko varētu uztvērt kā ļoti noderīgi, ir visām Eiropas Savienības delegācijām Āfrikā jāsagatavo stratēģija cilvēktiesībām jautājumā. Un tur būtu ļoti, nodr, ļoti noderīgi, ja Eiropas Savienības delegācija varētu kontrolēt šo ieteikumu izpildu, kā to nosaka Bērntiesību komiteja. Ja mēs paskatāmies pēdējo komiteju situāciju Čadas, Malī, Nigērijas gadījumos jūs būsiet tiešām pārsteigti, ka viens no bērnu tiesību komitejas secinājumiem ir bijis aicināt valdības risināt šo fenomenu. Tā kā jums tik tiešām ir iespējams to darīt, iesaistīties arvien vairāk. Eiropas Sanībai jāuzņemas tāda proaktīva loma, lai nodrošinātu, ka tiek īstenot bērnu tiesību konvenciju valstīs, kurās delegācijas strādā, Un eh, skatieties arī, eh, vai tiek īstenot šie ieteikumi. Un taisnīgums. Daudzas valstis eh, un to valdības ir tiešām strādājuši pie tā, lai pieņemtu likumdošanas aktus. Šobrīd 12 valstīs Zemsahāras Āfrikā ir likumdošana, kurā noteikts, ka buršanās ir nelegāla, tas ir labi, bet kas notiek kā rezultāts, bērni atkal ir upuri, jo tieslietu sistēma nespēja adekvāti reaģēt uz bērnu vajadzībām. Bērni tiek e, padarīti par upuriem, viņi e, tiek it kā spiesti šajā buršanos e, piedalīties, un tad, kad viņi tiek uh, izglābti it kā pēdiņās, tad viņi nonāk cietumā. Šeit neiet runa tikai par zēniem, bet arī par meitenēm. Tur viņiem nav piekļuvis taisnīgumam, medicīniskai aprūpei un kļūst dubultā mērā par upuri, jo jūs zinat, ka tā buršanās ir tāda negatīva prakse. Viņam, protams, e, ir jā, jāatsakās no šīm praksēm. Bieži vien cietumā viņus spīdzina, piekauj. Tā kā mums ir jādara viss iespējamais, lai pirmkārt, protams, likumdošanu pieņemtu valstīs vai e, eh, risinātu šo problēmu, bet, protams, arī uzlabotu tieslietu sistēmas funkcionēšanu. Tie bērni, kas nonāk saskarē ar tieslietu sistēmā, būtu jāuzskata nevis kā eh, pārkāpēji, bet gan kā cietušie. Paldies par eh, šiem ieteikumiem. Esmu pārliecināti, ka arī šis pētījums ir jāzina arī kolēģiem, kur strādā AKK jomā. Un sestdien eh, mēs dosimies uz Afrikas Savienību un tiksimies ar Sūmā. Un tā kā viņa vada komisiju, tad viena no viņas prioritātēm ir bēr, situācija ar bērniem. Un tagad um, ar lielu interesi mēs uzklausījām jūsu izklāstus, un tagad uzklausīsim institūciju pārstāvis Marčētī kundzi no. Uh, EFKO ģenerāla direkcijas. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies eh, par sagatavoto pētījumu, kas ir eh, ļoti noderīgs. Tas ir pirmais šādā veida pētījumiem. Un Eiropas Savienība savās ārējās darbībās nodarbojas ar bērntiesību aizstāvību. Vadlīnijas ir publicēts 2007. gadā un ir sagatavot Eh, tas svādlīnijas bērntiesību iekļaušanai visās Eiropas Savienības aktivitātēs. 2008. Eh, gadā ir identificēti vadošie principi un politika, kas ir jāievēro, lai veicinātu bērnu tiesības ar visiem iespējamiem rīkiem. Šo rīku vidū ir Eiropas instruments demokrātie cilvēktiesībām, kurš paredz ap 11 miljoniem eiro bērnu tiesību uh, aizstāvībai periodā no 7. līdz 11. gadam, un gribu nosaukt dažus projektus Burundī, Ug un Ugandā, kur, diemžēl, albīnu bērni tikai tāpēc, ka tie ir albīni, ir ļoti apdraudēti. Un mēs sadarbojamies ar eh, citām organizācijām, lai varētu viņus aizsargāt. Tāpat 18 miljonu eiro ir veltīta bērntiesība. tiesība Um, paredzēta bērnu tiesība aizsardzībai. Pēdējais aicinājums pagājušajā gadā piedāvājums bija 40 miljoni eiro, uh, kā redzēja cīnīties pret vardarbību pret bērniem jomās, kur tie var visvairāk tikt pakļauti vardarbībai viņu kopienās, ģimenēs, un esam saņēmuši vairāk nekā 800 priekšlikumu finansēt teiksim, ap 40 bet es nezinu, vai buršanās ir iekļauts kādā no priekšlikumiem, taču ceru, ka tā tas ir. Kā Pīters eh, kundze jau runāja, Mēs runājam par identitāti, kas ir pirmās tiesības ikvienam bērnam, un mēs sadarbojamies ar UNICEF, lai izveidotu bērnu tiesību rīku uh, pasākumu, kas tiktu iestrādāts visās Eiropas politikās. Tas būs pieejams elektroniski jau šī gada beigās, un arī mēs sniegsim apmācību, kā to izmantot. Ar prieku var teikt, ka vairākas rekomendācijas šajā ziņojumā tiek jau ir tikušas ieviestas. Mēs eh, apmācām mūsu delegācijas kolēģus par to, kā veicināt un aizsargāt bērnu tiesības. Un mums ir starp dienestu grupa par bērnu tiesībām komisijas līmenī, kur mēs mēģinām harmonizēt mūsu politikas attiecībā uz bērnu tiesībām. Un visbeidzot, vēl viena apmācība, tiešsaistes apmācība bērnu tiesību veicināšanai. Mēs turpināsim strādāt šajā virzienā maksimāli, cik tas ir iespējams. Paldies! Un domāju, ka pētījuma autori arī ir gandarīti, ka jūs jau esat daudz no tā integrējuši. Un tagad sveicam doktoru Giero. Mums visai daudz laika nav, bet varbūt jūs varat atbildēt uz jautājumiem. Un visbeidzot izteiksies Korea kundze no ADD. Un šķiet, ka Darbības plānā ir paredzēta mērķiecīga bērnu tiesību kampaņa, koncentrējoties uz vardarbības novēršanu pret bērniem. Tāpēc mēs uzklausīsim jūs par to, cik tālu ir iekļautas uh, iekļaut apgalvojumu par buršanu, apsūdzības par buršanu vardarbībā pret bērniem. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par ziņojumu, prezentāciju par bērnu buršanos. Kā jūs zināt, šis jautājums nav izpelnījies vajadzīgo uzmanību, bet tas palīdzēs piešķirt redzamību un apzināšanos par jautājumu, kas būtu jāskata nopietnāk. Esmu. Nu, konsultējusies ar vairākiem pārstāvjiem, delegācijās, fokus punktos, lai būtu vairāk informācijas par to, kas tiek veikts un informācija par valstīm, kas ir minētas ziņojumā. Konkrēti Kongo Demokrātisko republiku, Tanzāniju, citām valstīm, galvenokārt Āfrikā, un mēs esam runājuši par to kā par buršanos, kas ietekmē ne tikai bērnus. Tāpat arī Nigērijā mēs saņēmām informāciju, ka pat, ja ir priekšlikumi projektiem, tomēr e, tie īstenoti netiek. To es dzirdēju pagājušajā nedēļā no Nigērijas delegācijas. Katrā ziņā valstīs lejas Sahāras Āfrikā, Benīnā, Angolā šādi gadījumi notiek un ir sagatavotas programmas, lai aizsargātu bērnus no vardarbības, vispārīgi runājot. Tāpat arī par mūsu izglītības programmām, par sociālo aizsardzību runājot, kur ir projekti sagatavoti. Uh, bērnu aizsardzībai, kur ir arī iekļauti bērnu bēr, buršanās upuri. Priekšsēdētāji mums ir sagatavotas darbības, bet mēs vēl aizvien esam sākotnējā etapā. Taču šis jautājums būtu jāskata varbūt ne ekskluzīvu kampaņas ietvaros, taču varētu delegācija to izmantot kā prioritāru jomu. Katrā ziņā runājot par mūsu stratēģijām, cilvē, bērnu tiesības ir prioritāte vairāk nekā 60 valstīs pasaulē. Just... Un eh, runājot par um, albīnismu. Šķiet, ka pirmā rezolūcija cilvēktiesība padome ir pieņemta, ko mēs atbalstām līdz ar valstīm, uz kurām tas attiec tādām kā Burundi un Tanzānija. Un es gribētu darīt šo pētījumu zinām partneriem valstīs, ar kurās sadarbojamiem, un mums ir jāgūst vairāk informācijas, apliecinājumu, pierādījumu. Un runājot par pētījumu autoriem, kur šādas prakses notiek, mēs esam saņēmuši informāciju no UNICEF, par to, ka šī praksa ir izplatīta plaši lejas Sahāras Āfrikā, tomēr mums eh, maz ir informācijas par valstīm tādām kā Pakistāna. Mēs saistījāmies ar Pakistānas delegāciju, kas sazinājās ar UNICEF biroju, un tomēr šajā valstī nav bijusi saņemta informācija par bērnu buršanos un arī Pakistānas kontekstā Eh, būtu pārsteidzoši ar to, kaut ko tādu saskarties. Tieši tāpat tas pats attiecas uz Latīņu Amerikas valstīm, tāpēc mēs gribētu vairāk dzirdēt, no kuriem ir šie pierādījumi ņemti un par konkrētiem gadījumiem. Give... Paldies! Līdz ar to, cienījamie klātsošie, eh, iespēja uzdot jautājumus. Lūdzu! Dekaizers kundze. Jā, paldies eh, priekšsēdētāji, paldies par to, ka sasācāt šo sanāksmi. Man ir uh, liels prieks redzēt mūsu vidū Pīterses eh, kundzi. Uh, ir pagājuši divi gadi, kopš atzīmējam mūsu grupā lielu uh, sasniegumu. Tātad, kad iestājāmies par īpašu bērnu tiesībām, paldies profesoriem, uh, Eh, kas sniedza mums eh, konkrētu ieskatu eh, šajā situācijā. Prieks dzirdēt par to, ka akadēmiķi nopietni pievēršas šim jautājumam situācijai uz vietām. Un lielās institūcijas, UNICEF tā starpā arī dzen pievēršas šim jautājumam nevalstiskās organizācijas uh, Eh, strādājot jau reāli uz vietām, uz ielām eh, šajos pasaules reģionos, tas ir eh, ļoti labi. Un jūs godīgi atzināt cita starpā arī to, ka pārskatot līdz šim paveikto, ir skaidrs tas, ka tāda reāla pētījuma uz vietām nav veikti. Uh, Eh, tas ir tas, kas ir nepieciešams, un tāpat arī ir jūtams tas, ka jūsu pārspriedumos ir nu, jūtama tāda zināma taustīšanās, trūks tādu jēdzienu, faktu, ar kuriem operēt. Un tas eh, jūs, jūs pats spriedāt par to, ka paši bērni labprāt eh, iedomājas, ka viņi ir burvji un, un, un eh, to pasniedz kā tādu savu statusu. Tas eh, nekādā ziņā nav attaisnojums tam, ka bērniem mežonīgā, necilvēcīgā veidā tiek joprojām darīts pāri. Tas nav piedodami, tas tā nedrīkst turpināties. Un kaut kādi pārspriedumi, tāda teoretizēšana to nespēja attaisnot. Uh, Un uh, Pītersas kundas uh, teiktais šeit īpaši jāņem vērā. Ir jārunā par trīs uh, lieliem tādiem tipiem. Tātad pirmkārtām bērni albīni vai, vai ar kādiem dzimšanas vai fiziskiem tātad nepilnībām bērni, kas ir upuri pirmām kārtām. Es pati būdama Kongo republikā, redzēja, ka viens maziņš epileptisks eh, puisītis eh, tika apsūdzēts eh, tātad burvestībās meitenīti tā bija. Un, un tas, ir, tas ir šaušalīgi mūsdienās kaut ko tādu iedomāties, nu tas ir baisi. Un, uh, Turklāt īpaša riska grupa ir visnabadzīgākie eh, bērni, eh, iedzīvotāji, sabiedrība, eh, kas ir ģimeņu atraidīti savu kaut kādu defektu vai nepilnību dēļ. Un, un, un šādā vidē, šādā, šādos sabiedrības aprindās ir, ir visgrūtāk palīdzēt, bet tur šī problēma ir visaktuālākā. Un eh, nav jau, nav jau runa par tiem, eh, ko mēs šeit varam visaugstākajā līmenī, institūciju līmenī darīt un spriest. Es drīzāk uzskatu, ka mm, DEFCO pārstāvi, ka īpaši svarīgi ir pirmkārtām atbalstīt tos, kas ir pirmajās rindās, tātad vietējās organizācijas, kas reāli mēģina kaut ko darīt lietas labā, lai pirmie palīdzētu tiem, tiem bērniem, kuri visvairāk cieš no šīm apsūdzībām, cieš no dažādu harizmātisku sludinātāju rokas, kas izmanto šo situāciju kaut, kā, kaut kādos savos nolūkos. Te nav runas par uh, kaut kādām cēlām lietām, kā, kā taisnīgums, tiesības šeit ir jāpārtrauc reāla vardarbība. Tad pirmkārtām jārunā par būtiskāko, par uh, vardarbības apturēšanu, pēc tam var runāt par uh, kaut, kādu, kaut kādas tiesiskās situācijas uzlabošanu. Uh, Eh, ir skaidrs, kas eh, ir eh, šeit ļaundari, tātad šo draudžu vadoņi, un pret viņiem arī tad pirmkārtām būtu jāvēršas. Nākamais kolēģis. Jā, tik tiešām šokējošas ziņas. Un tas ir aktuāli ne tikai Leisahars Āfrikā, arī apvienotajā karalistē nesen bija gadījums, kad Āfrikas izcelsmes bērns uh, Eh, bērnam tika nocirsta galva, jo, lūk, eh, tādējādi eh, cenšoties pielabināt kaut kādus garus, un par to ras, rakstīja arī vietējā prese, un, mm, cik var saprast, darbojas vesels tīkls, kas ieved apvienotajā karalistē bērnus, kas vēlāk tiek upurēti, un mm, joprojām šī lieta vēl nav iztiesāta, vainīgie nav saukt pie atbildības. Un mani pārsteidz tas, ko teica ārējās darbības dienesta pārstāve, ka, lūk, nesot eh, piemēru objektīvu pierādījumu tam, ka eh, tātad burvestība tiek praktizēta Latīņamerikā. Nu, paklausieties, eh, Haitī tā ir plaši izplatīta šīs te apsūdzības, vajāšanas un bērni. Uh, Eh, nekādā ziņā netiek žēloti. Es, es neticu tam, ko jūs sakāt. Un tāpat arī EADS pārstāve norādīja, ka Nigērijā, lūk, neviens nepiesakoties uz ehm, atbalsta projektiem, eh, konkursiem nepiesaka savus projektus eh, tā, lai mēģinātu cīnīties pret šo šaušalīgo praksi. Nu, jautājums ir šāds, vai te patiešām var runāt par interesu trūkumu, vai drīzāk ir jārunā par eh, bailēm, par to, ka viņi paši šie projektu pieteicēji varētu tikt vajāti pēc tam. Un kā tas eh, prasa pārcilvēcisku drosmi, lai vispār pieteiktos eh, šādos konkursos un vēlāk tiktu sabiedrības apsūdzēti. Jūs minējāt arī rezolūciju par albīnismu, ka, tā, ka tas lokasot pirmais piemērs tam, kā situācija tiek mēģināts risināt. Mm, Eiropas parlaments par to ir debatējis, pagājuši gadu pieņēmis rezolūciju, mm, šķiet Strasbūrā tas bija, kur mēs eh, spriedām par mm, tātad eh, ne tikai par bērniem albīniem, bet arī par pieaugušiem albīniem. Uh, atsevišķās eh, centrālās Afrikas eh, valstīs, kur albīnisms ir visnotaļ izplatīts, izplatīts. Un tātad tika pieņemta rezolūcija. Eh, es pats piedalījos tā tapšanā. Un tas ir vienkārši traģiski, kā šiem cilvēkiem tiek darīts pāri. Es domāju, mums nāktos uzmeklēt, kur šī rezolūcija ir palikusi un jāuzstāj uz tās izpildi. Priekšsēdētāji, jā, mm, arī man ir jautājums savā pētījumā, savā pārskatā, jūs norādāt uz saikni starp eh, šo apsūdzību izplatības pieaugumu un vasarasvētku draudžu uzplaukumu Āfrikā. Kā šīs eh, draudzes ir organizētas, vai tām ir kāda mm, centralizēta struktūra, vai tās eh, šīs draudzes saņem atbalstu no valdībām? vai ir iespējams kaut kādā eh, veidā vērsties pie šīm eh, draudzēm un tās uzrunāt. Un domāju, ka būtu, protams, labi, ja jūs atbildētu uz izskanējušajiem jautājumiem, tomēr aicinu jūs to darīt kodolīgi, jo laika nav daudz. Jūs abi atbildēsiet, ja? Eh, grūtākais un sarežģītākais uh, šajā pētījumā, protams, līdzās citām lietām atbildēšu uz Dekaizers kundzes teikto. Arī UNICEF teica, visa šī tā apsūdzī, apsūdzēšana, es neesmu antropologs, man nav empiriskas pieredzes tādas, kāda tā ir Robertai. Es no savām pozīcijām, labi teikt, lūk, strādāju regulāri kopā ar antropologiem un īpaši svarīgi šai kontekstā ir lūk, kas mēs. Uh, centāmies šai ziņojumā atspoguļot tieši antropoloģisko skatījumu un vērtēt to tādā, caur tādu cilvēktiesību prizmu. Un eh, pirms diviem gadiem notika šī saruna šepat ar eh, tātad vairākiem pētniekiem, kas šai lauciņai strādājuši, ir vairāki aspekti, ko ir vērts atzīmēt. Šī te uh, uh, apsūdzēšana, uh, Eh, nu, uz vietām eh, cilvēki nedomā tādās kategorijās. Eh, tur burvestības ir buršanās, garu pasauli ir realitāte, un viņi ar to cenšas tik galā savā veidā. Cilvēku kontrabanda tur vēl spēlē savu lomu. Mēs lietojam šādus konceptus, jo, protams, uzskatām, ka notiekošais ir šausmīgi, ka kaut kas ir jādara, mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem, mm, palīdzēt tiem, kuru tiesības tiek pārkāptas, kuriem tiek darīts pāri. Bet, nu, es kā akadēmiķis droši vien esmu ar tādu deformētu domāšanu. Taču, jebkurā ja gadījumā ir svarīgi uh, saprast, uh, kādus jēdzienus mēs lietojam. Tātad šīs tā, apsūdzības burvestībās. Ja uh, Eh, mēs jau tā pēc noklusējuma to pasludinām par tradicionālu tādu nepareizu praksi, tad mēs izslēdzam no turpmākās, mm, no turpmākā diskursa vairākus eh, būtiskus apsvērumus. Eh, piemēram, tos bērnus, kas paši pasludina sevi par burviem ar spējām apveltītiem. Un nav jau pat jābūt burvim, pietiek paziņot, ka tu esi burvis. Uh, Un, un te ir atkal no otras puses jautājums par reliģijas un uh, pārliecības uh, brīvību gal galā. Mm, kāpēc gan, lai liektu cilvēkam pasludināt sevi par burvi? Tā kā ir svarīgi lietot uh, adekvātus jēdzienus, adekvāti uzlūkot situāciju, neaprobežoties tikai ar kaut kādu tādu rietumniecisku pieeju un izpratni šeit ir jābalstās uz uh, to, kas ir, uh, kas realitātē pastāv, kāda ir uh, balstoties reālajā situācijā, nevis uz kaut kādiem jau iepriekš sagatavotiem jēdzieniem un pieejām. Roberta, jā, runājot par informāciju par valstīm, ka, lūk, Latīņa Amerikā tas nesot izplatīts, Tanaka kungs norādīja, ka esot gan izplatīti, nu, bet mēs eh, norādām arī uz Pakistānu, kur šajā šādas prakses eh, plaukst. Nu, runa ir par informācijas trūkumu, mēs jau neapgalvojam, ka problēmas nav. Arī esam ņēmuši vērā ANO bēgļu komisariāta in, sniegto informāciju, var spriest eh, par, par kaut kādiem pavērsieniem sabiedrībā, vērtējot kaut kādu citu statistiku, piemēram, uh, Eh, personu tātad eh, masveida pārvietošanas vai pārvietošanās eh, vērtējot kaut kādu tradicionālo ģimenes sabiedrības struktūru, dinamiku valstīs. Un tā kā, lūk, esam centušies citu cit veidu statistiku ņemt vērā, lai spriestu par mūsu interesējošiem jautājumiem. Par afrikāņu diasporu, par šiem gadījumiem Eiropas Savienības valstīs, eh, apvienotajā karalistē, piemēram, arī Francijā līdzīgs gadījums ir bijis, kad nu, arī Bangladešas izcelsmes diasporā mm, šādi līdzi, pielīdzināmi gadījumi ir bijuši. Nu, tā tad parādās kaut kāda objektīva, kvantitatīva informācija par atsevišķām valstīm, bet nevar runāt, ka mūsu rīcībā ir tāda plaša kopaina. Nu Ir konkrētas nevalstiskas organizācijas atsevišķos gadījumos, kas aktīvāk darbojas un apkopo informāciju par šādiem pārkāpumiem. Eh, Lafontēns ir antropologs, kas eh, ir strādājis ar šo jautājumu eh, ciešā sadarbībā ar diasporu it īpaši apvienotajā karalistē. Un, nu, tad, tad šeit ir informācija, ir eh, vērtējumi, ir spriedumi par eh, dažādu veidu intervences efektivitāti, vēršoties pret, eh, pret šādu ļauno garu izdzīšanas praksi un tā tālāk. Līdz ar to atsevišķos gadījumos var runāt par paraugu praksi. Tālāk par šīm te vasarsvētku draudzēm. Šīs pārsvarā ir nesen dibinātas eh, draudzes, ko izveido viens vadonis, viens sludinātājs, eh, pamatojoties savā mistiskā pieredzē atklāsmē. Un Te ir tā bīstamība, šīs draudzes eh, nav organizētas, tām nav nekādas virsstruktūras, jumta struktūras, un uz, uz šo fenomenu mums ir tomēr jāskatās kontekstā. Šie sludinātāji parasti jau nav tie, kas apsūdz kādu bērnu uh, burvestībās. Viņi uh, vienkārši, nu tā teikt, apstiprina šo faktu, padara to nu, reālu. Sākotnējā sūdzība, sākotnējās aizdomas nāk no ģimenes, uh, kas uh, to norāda šim te sludinātājiem, un tas to, nu tad kvazi oficiāli, tā teikt, uh, apstiprina, un tad pēc tam ķers pie ļauno garu izdzīšanas. Paldies! Visbeidzot, vārds eh, UNICEF pārstāvim. Runājot par datiem, nākas eh, piekrist eh, par Latīņu Ameriku, tik tiešām ir plaša faktu bāze, kas liecina par šo praksi ne tikai Brazīlijā, bet arī Bolīvijā, Ekvadorā, Gvatemalā. Bet, nu, runājam par, mēs šeit runājam par apsūdzībām, nu, nekas nav konkrēts. Arī Haitī, kā zināms, eh, eh, maģija ir populāra, bet eh, konkrēti neko kvantificēt nevar. Pakistānā, nu, arī ir skaidrs zināms, ka tur tas viss notiek, tas notiek arī tātad bēgļu aprindās, pārvietoto mm, personu aprindās arī grūti aizsniedzamos eh, Pakistānas reģionos eh, tas notiek, taču mums nav tādu cietu faktu, kas par to liecinātu. Un eh, tā kā mēs sazinājāmies ar ES pārstāvniecību Islamabādā un guvām pārliecību, ka tik tiešām tas notiek. Ir svarīgi adekvāti pieiet eh, šiem jautājumiem. Tātad tradicionālas eh, ļau, ļaundabīgas prakses, eh, vai tas, tā, tas ir pareizs skatījums? Šeit, mūsuprāt, nākas ņemt vērā šo te pārmaiņu principu, proti kopienas sabiedrība mainās, uh, Eh, un eh, šeit ir jārunā par to, ka vietējai kopienai, sabiedrībai kopumā ir jāspēj atteikties no šīm eh, praksēm, nepieļaujot to, ka, piemēram, šādās kategorijās sāk operēt jau politiķi. Un šī pārmaiņu teorija diktē to, ka ir iespējams pārliecināt uh, valdības uh, nekā izmantojot cilvēktiesību argumentāciju, eh, runājot par situācijas iespējamo mainīšanu uz vietas. Paldies! Jā, paldies, saka priekšsarētāji, paldies par šīm interesantām debatēm un arī pētījumu. Mēs tiešām centīsimies eh, strādāt pie tā, lai šis eh, pētījums tiktu popularizēts un lai jautājumu skatītu plašāk. Nākamais jautājums - Pakistāna. Es redzu, vēstniekungs ir ieradies, esat sveicināti šeit. Es informēšu par to, kas tikko notika. Šeit bija pētījums par bērnu buršanos fenomenu. Šeit bija pieminēta Āfrika, bet bija pieminēta arī e, jūsu valsts pieminēta. Jūs būsiet viens no pirmajiem, kurš saņems šī pētījuma rezultātus. Tā kā es ceru, ka tas būs noderīgs arī jūsu darbā. Thank you. Now, uh, the exchange on views on the human... Так, viedokļu apmaiņa par stāvokli cilvēktiesību jomā Pakistānā. Tā ir, uh, protams, interesanti pat par sevi, bet arī um, tās mērķis ir sagatavot mūsu apaškomitejas delegāciju, kas 25. augustā dosies uz Pakistānu. Uh, Gomeša kundze un Čipa kungs uh, dosies uz Pakistānu ļoti interesantā brīdī, trīs mēneši pēc vispārējām vēlēšanām, kur uh, um, mierīgā veidā var teikt nodot no vienas uh, uh, civilās valdības nākamai. Tā kā šī, mūsuprāt, būs laba iespēja tikties ar jauniem līderiem un uzzināt par viņu pieeju cilvēktiesību jautājumiem. Tāpat arī ziņojums uh, ārlietu komitejā par Pakistānu paredzēts un tās lomu reģionā un varbūt e, mūsu de delegācijas e, konstatējumi vēlāk atradīs ceļu uz šo ziņojumu. Cilvēktiesība apakškomitejā mēs esam e, sekojuši notikumu attīstībai Pakistānai, arī cilvēktiesību jautājumā. 2012. gadā mums ir bijuši divas viedokļu apmaiņas Martā mēs e, koncentrējamies uz e, netiesiskām nogalināšanām un cilvēku pazušanu. 2012. E, gadā mēs apspriedām universālā periodiskās pārskatīšanas procesa rezultātus, un parlamentā plenārsēdē ir apstiprināts trīs rezolūcijas par Pakistānu, par tirzniecības preferenču sistēmu, par diskrimināciju pret meitenēm. Uh, Eh, ieskaitot Malālas lietu, meiteni, kas tika nošauta, jo aizstāvēja tiesības uz izglītību meitenēm, un bija arī eh, rezolūcija par uzbrukumiem medicīnas aprūpas darbiniekiem. Tas ir mūsu līdz šim paveiktais darbs. Man tiešām jāsaka, ka man, rad, man rada bažas pašreizējās eh, Pakistānas valdības uh, paziņojums, ka viņi neturpinās e, nāvis sodu moratoriju, kurš beidzās pagājušā mēnesī, un tas rada īpaši bažas, jo uh, aptuveni 400 personu šobrīd gaida nāvis sodu izpildi. Tāpat arī jautājums par diskrimināciju pret sievietēm, it īpaši meitenēm. Joprojām tas paliek ļoti aktuāls jautājums. Diemžēl mēs uh, konstatējām pagājušā mēnesī, kad uh, 15. jūnijā tika nogalināts 14 jaunas sievietes ceļā uz universitāti, to paveica spridzinātājs pašnāvnieks. 27. jūnijā trīs sievietes Ziemeļpakistānā nošāva eh, viņu radinieks un aizstāva ģimenes godu, kā tika apgalvos. Tātad Jautājums, protams, ko situācijā mainīs pašreizējās sarunas ar Taliban pārstāvjiem. Mēs centīsimies tad eh, šodien pārunāt šos jautājumus. Un šobrīd mums ir ļoti interesanti runātāji, bet pirms es viņus iepazīstinu, man jāsaka, ka diemžēl Šasad Amad kungs nevalstiskās organizācijas eh, pārstāvs nevarēja ierasties jo nesaņēma vīzu. Es pārbaudīju, kāpēc tas tā ir noticis, jo dažkārt tur ir iesaistīti arī politiskie iemesli, bet eh, mana informācija saka, ka Beļģijas varas iestādes ir izskatījuši vīzas pieteikumu ļoti lēni, un Ahmad eh, kungs informē mūsu sekretariātu ļoti, le, ļoti novēloti, ka Beļģijas iestādes kavējās ar vīzes um, izsniegšanu, līdz ar to mums vairs nebija laika iejaukties, tā kā viņš nav varējis ierasties. Un, diemžēl, nav arī video paziņojums vai rakstisks paziņojums no viņa, bet kas pie mums ir atnācis? Žakluks Rasins, kurš ir eksperts Pakistāns un Indijas jautājumu. Profesors Rasins ir pētnieks Dienvidu austrumu Āzijas eh, jautājumu eh, institūtā Parīzē un ir. Paris and also vice president of the Asia CMDS uh, pētījuma centrā Parīzē. Tātad darbojas arī uh, šajās, uh, šajās organizācijās un atbildīgs par strateģiskās politikas izstrādi attiecībā uz Pakistānu un Indiju. Francijas ģeopolitikas institūtā Parīzē, un viņa pēdējā grāmata bija īpašais izdevums Herodot eh, izdevumā 2010. gadā par situāciju Pakistānā. Profesors Rasins runās par vēlēšanu rezultātiem 2013. gada maijā un saistību ar cilvēktiesību ievērošanu provinču un reģionālu līmeni. Tad ir eh, pie mums arī Mājas Pastakī kundze, kas kopš 2007. gada strādā pie Afganistānas un Pakistānas jautājumiem Amnesty International organizācijā, un dzirdēsim no jums par uh, situāciju cilvēktiesību jomā cilšu teritorijās un nāves soda jautājumu. Un varbūt jūs varētu arī uh, komentēt nu, par ieteikumus attiecībā uz Pakistānu. un joprojām ar mums no iepriekšējā jautājuma skatīšanas ir Lila Pīters kundze no UNICEF, kas runās par eh, meiteņu iespēju piekļūt eh, izglītībai, un labprāt uzklausīsim arī savu kolēģi Hauita kungu no Eiropas parlamenta, kas eh, piedalījās vēlēšanu novērošanas misijā maijā. Diemžēl viņš nevar ierasties, tāpēc uzklausīsim rītdien viņu pulksten 11. Pavisam īsi vēlos arī informēt jūs, ka tikos ar Kristīgās solidaritātes organizācijas pārstāvi, kurš informēja mums par za zaimošanas likumdošanu šajās valstīs, un to mēs uzklausījām bet šeit mēs to neapspriedīsim, jo esam jau to darījuši iepriekš. Un, protams, vēlreiz sveicu Pakistānas vēstnieku, kurš ir ieradies šeit un sekos debatēm. Tagad profesors Rozīns, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsarētāji. Ar jūsu atļauju es uh, uzstāšos franču valodā. Uh, Madame la Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu pateikties cilvēktiesību apakškomitejai par um, uzklausīšanas organizēšanu un zinot to, ka aktīvi cilvēktiesība aizstāv pēc manis izteiksies, es gribētu izklāstīt uh, politisko kontekstu, kurās ir skatāms cilvēktiesību jautājums pakastīnām. Maijā notika provinciālās un vispārīgās vēlēšanas, un pirmo reizi valsts vēsturē Pakistānas tautas um, partija varēja pabeigt savu piecu gadu mandātu, lai dotu vietu galvenajai opozīcijas partijai musulmaņu līgai. Šīs līgas uzvara bija skaidra, tā praktiski guva um, vairākumu pirms rezultātu paziņošanas un piesaistot devi, ap 20 neatkarīgos deputātus, tai piešķir absolūto vairākumu valsts parlamentā. Pendžabā līga ir paturējusi divas trešdaļas vietas, tāpat arī tā piedalās jaunajā valdības eh, koalīcijā Balučistānām. Šī pirmā politiskā pāreja nav ne valsts eh, militārs apsvērums, ne, eh, ne arī eh, pilsintrīgas pretēji tam, kas bija vairums 90. gados, bet daudz mazāk pozitīvs ir Pakistan talibu uh, aktīvistu iesaistīšanās, taiskaitā uzbrukumi, atentāti pret partijām, kuras, kuras tā uzskatīja par nepieņemamām. Tas notiek Islamabadā vai Abamī partijā, vēl citā provincē, kas ir tālību mm, bārstions. E, tautas partija zaudēja pusi balsu Avamīla partija palika ar vienu deputātu un valsts parlamentā un sešiem provincēs. Un vardarbība, ko talibi ir izraizījuši, izraisot ap 130 bojā gājušo, ir mazinājušas viņu iespēju piedalīties kampaņā bet tās tā, ir aicinājuši musulmaņu līgu valsts parlamentā un valdībā tātad šodien un Pendžabā, kā jau es sacīju, vai taisnīgumu partiju piedalīties sarunās, kura arī e, ir vadībā pro, vienā no provincēm. Eiropas parlamenta misijā norādīja to, ka neraugoties uz dažādiem trūkumiem, konstatēja virzību uz priekšu. Iz... Viena no partijām gūta tikai vienu vietu Eh, Nacionālajā parlamentā astoņas provinces, tālāk eh, parlamentārā islamismu divas partijas iegūt tikai 4,5% balsu un vairāk nekā 5, mazāk nekā 5% viesu, bet to svars reālajā dzīvē eh, pārsniedz vēlēšanu svaru. Musulmaņu līgas programma balstās uz vairākām uh, nodaļām, kas skar arī cilvēku tiesības. Premjers precizē mērķi, un es citēju, veidot eh, turīgu moderētu valsti, kas balstās uz islāma vērtībām, kur ikvienam ir vienlīdzīgas iespējas, drošība, taisnīgums, cieņa, neraugoties uz viņu valodu, izcelsmi, reliģiju. Izglītība visiem ir ziņota, tiesības uz izglītību ir iekļautas 2010. gada programmā, sieviešu tiesības, izglītība, cīņa pret diskrimināciju, eh, cīņa pret vardarbību, bet nekas nav pateikts par eh, laulību pārkāpšanas likumu mazākumtiesības ir apst, eh, apstiprinātas, bet nekas netiek pateikts par ļoti jūtīgo zaimošanas jautājumu. Tāpat policijas reforma, tiesu sistēmas uzlabošana arī ir uzlabotas, eh, tālāk antiterorismu likumi ir eh, jāuzlabo un, protams, ir jānodrošina no liecinieku un tiesneša aizsardzību. Parlamentam būtu jābūt iespēja sekot slepeno dienestu aktivitātēm. Tāpat arī cilšu zonās ir eh, paredzēt atsevišķi pasākumi, un madrasu programmas ir jāpieskaņo valdības ko programmām, palielinātā provinču autonomija tiek apstiprināta konkrēti Balučistānas situācija, citēju, tiek pilnībā atzītas un ir tajā jāatjauno uh, ekonomiskās tiesības. Bet vēlēšanu kampaņas laikā musulmaņu līgām Eh, bija Pendžabas eh, provinces vadībā un eh, tur pie varas ir pre, esošā premjera brālis. Cīņa pret sektu organizācijām pret šītu minoritāti ir nepietiekama un Pendžabas valdība jūnijā atjaunoja subsīdijas labdarības organizācija Džamato Dava un citām organizācijām. Le fondateur de l'Ashkar et l'émir un Džamato Dava emīrs šodien tiek apsūdzēts par Mumbais atentātu e, inspirēšanu. Tāpat arī runājot par zaimošanas likumu, musulmaņu eh, likumus. Nekās nav teikts, apzinoties, ka ikviena reforma instra, tiks instrumentalizēta eh, konservatīvo intereses. Tāpat šarifs. Deklinē, tout en soutenant Sharif au Parlement au nom, je cite, de la proximité. Un ir jārunā par ideoloģisko tuvumu starp abām valstīm. Rodas jautājums par ideoloģiju. Divtūkstoši vienpadsmitā gada likums, vai tas ir novedis pie radikalizēšanās? Piemēram, eh, Pendžabas guvernators tika nošauts 2010. gadā vai masveida mobilizācija pret 12. gadā vai tās dot kādas rezerves manevrēšanas iespējas pret cilvēktiesību pārkāpējiem. Pēc būtības prioritārie jautājumi jaunai valdībai ir ekonomikas atveseļošana, enerģētiskā krīze un antiterorismu cīņa. Šie ir visai delikāti dosie, un valdība mēģina panākt politisku konsensu, aicinot 12. jūlijā cīnīties pret drošības trūkumu. Vairāk šeit jau iepriekš nosoda bezjēdzīgu pasākumu. Omar Šarifs, apmek, eh, Šarifs apmeklēja Balučistānu un eh, neraugoties uz to, notiek atentāti pret šītiem. Tomēr Pendžaba eh, paliek šārifa politiskais bastions. Plan d'engagement quinquennal. Tāpat 11. gadā tika runāts par cilvēktiesību dialogu stiprināšanu, un pēc Eiropas Savienības spiediena Pakistāna cēla vairākus ierobežojumus, lai varētu parakstīt konvenciju pret eh, spīdzināšanu. Islamabādā E, piedāvēja atsevišķus grozījumus, kas ir pieņemti Ženēvā 14. martā, bet trīs nedēļas vēlāk, 12. gada e, ziņojums e, norāda to, ka ir jāuzlabo valsts tēls. Un Navī Pille e, Pakistānas apmeklējums ir atzīmēts, taču komisija norāda, ka 12. gadā e, iecietības trūkums pret e, reliģiskajām minoritātēm, tāpat ārpus tiesas sodīspildes, uh, bezspried, eh, sodi izpildu bez spriedumu un citas darbības tiks vajātas. Tomēr uzdevumi ir ļoti daudz cilvēktiesību ziņā. Pirmkārt, ir starptautiskie konvencijas iepriekšējo valdību laikā, kas ir panākts, jāiestrādā likumdošanas, jāņem vērā iepriekšēji pieņemtie likumi. Es, tāpat arī ja e, lemj par džirgām, e, e, jeb parašu tiesām un skaidri jādefinē sieviešu tiesības. Un par tiesu struktūru, par konstitucionālās un parašvaras hierarhiju visos līmeņos, visā valstī, provincēs, bet arī uh, vietējos ir jārīkojas, lai varētu e, apvienot pūliņus cīņu pret ekstrēmismu un darbībām, lai aizstāvētu cilvēktiesības politiskā kontekstā un ņemot vērā anti-amerikānismu 5. E, jūlija SVF nosacījumu pieņemšana aizdevums saņemšanai atgādina valsts atkarību, neraugoties uz lielajiem e, nac nacionālismu jūtām. Tomēr jāapzinās, ka tie, kas ikdienā Pakistānā cīnās par cilvēktiesībām ļoti sarežģītos apstākļos, ka jaunai valdībai būs jāliek izprast sabiedriskai domai tas, ka cīņā pret terorismu un citās jomās darba kārtība nav notiekuši ārvalsts, bet galvenokārt pie tā ir jāstrādā uh, Uh, pašai Pakistānas valstī, un to ir apsolušies darīt arī brāļi, um, um, musulmaņu brālī. Paldies, profesor Sī, un pirms dodu vārdu pastākī kundzei, apsveicu mūsu vidu Džīnu Lamberti, parlamenta deputāciju. Pastākie kundze, lūdzu. Um, thank you very much. Liels paldies. Paldies, ka uzaicinājāt uh, mani izteikties par cilvēktiesību situāciju Pakistānā. Šodien runāšu par to, ka visticamāk atkal atsāksies nāves sodu izpilde un uh, vaināsies uh, cilvēktiesību aizsardzības līmenis Pakistānas ziemeļrietumos pie robežas ar Afganistānu, kā tas ir dokumentēts mūsu uh, ziņojumā. Turpināsies tātad vardarbība, um, karadarbība starp armiju un talibāniem. Un par nāves sodu. Šobrīd eh, Pakistānā ir vairāk kā 8000 nāvinieku, eh, kas arī tiks eh, izpildīti, ja Navaza šarifa valdība varēs ķerties pie savu plānu izpildes. Un šis ievērojamais cilvēku skaits rada bāžas, tātad padara šo te valdības kursu konservatīvismu virzienā jo baisāku. Un šeit neskatoties uz eh, nozieguma būtību, vainu vai nevainīgumu, eh, tātad šīm personām draud eh, nāvisots un nāvisots ir visbaisākais cilvēktiesību pārkāpums un to nedrīkst pieļaut. Pakistānas valdībai, valdība nedrīkst atsākt nāvisodu izpildu, tai ir nekavējoties jānosaka moratorijas nāvisodu izpildēji ceļā uz pilnīgi tā atcelšanu. Amnestiju iespējamību mazina arī tas, ka daudz nāvisot tiek izpildīti pēc netaisnās tiesas, bez pienācīgas pierādījumu uzklau, izskatīšanas un liecinieku uzklausīšanas, spīdzināšana un slikta apiešanās Pakistānas uh, cietumos apcietināšanas vietās ir plaši izplatīta, uh, atzīšanās bieži vien tiek uh, izspiesta uh, no uh, apsūdzētām. Uh, un eh, bieži vien eh, personai tiek eh, nozīmēts valsts, valsts nozīmēts aizstāvis, kas parasti ir ļoti vāji izglītots un principā nespēja savus pienākumus izpildīt klienta aizstāvībai. Un kamēr nāvisots ir realitāte, joprojām nevar izslēgt risku, ka tiek ar nāvi sodīti nevainīgi cilvēki šis sots, šoda mērs turklāt ir ne, neatgriezenisks, pēc tam vairs nav iespējams, tā teikt, izskatīt lietu vēlreiz un atzīt cilvēku par nevainīgu. Vispārējā situācija to visu tikai pasliktina un nostāda Pakistānu pārkāpumu situācijā runājot par tās starptautiskajām saistībām. Uh, Turklāt Pakistānas ziemeļa reģionos pastāv sava uh, unikāla, drakoniska vietējo tradicionālo tiesību sistēma, un vietējās tiesas bieži vien uh, piešķir nāvisodus par uh, slepkavībām, uh, cerot, uh, ka ģimenes, uh, cietušā ģimenes, nogalinātā ģimenes pašas vienosies ar ļaundara ģimeni, varbūt izrēķināsies. Uh, un tad valsts šīm te pārvaldes struktūrām nekas nebūs jādara. Un bagātie un ietekmīgie joprojām uh, spēja izcīnīt uh, sev un sev pietuvinātajiem uh, tātad apžēlošanu. Un jaunā valdība, protams, ir ļoti smagā situācijā, tātad eh, likums un taisnīgums eh, bija tātad eh, uzvarējušās partijas manifesta viens no principāliem punktiem. Un tā, protams, uzskata, ka nāvisoda atjaunošana palīdzēs nostiprināt taisnīgumu un kārtību sabiedrībā, bet nav ne mazāko pierādījuma tam, kas liecinātu, ka nāvisoda šai ziņā ir īpaši efektīvs līdzeklis ir tīpaši Pakistānā, nav nemazāko pierādījumu tam un cerību par to, ka nāvesoda atjaunošana varētu kaut kādā veidā līdzēt. Tātad eh, valsts struktūras eh, cīnās eh, par kaut kādu vismaz šķietamo likumību un taisnīgumu sabiedrībā un cer, ka nāvesots būs tāds labs, efektīvs risinājums, bet tā tas diemžēl nebūs. Uh, Eh, tādā veidā nekādā ziņā netiks mazināta noziedzība vai eh, tātad eh, partizānu darbība. Tā vietā jaunajai valdībai vajadzētu domāt par taisnīgumu struktūru nostiprināšanu, par likumsargu, policijas dienestu nostiprināšanu, par pienācīgu izmeklēšanas procesu, par tātad likumsargāšanas iestāžu darbības koordināciju, par taisnas tiesas nodrošināšanu Un nesenais eh, paziņojums eh, par to, ka visas eh, izmeklēšanas un izlūk struktūras tiks apvienotas, tas situāciju nekādā ziņā neuzlabo. Eh, nekas netiek darīts, lai tā tad notiktu taisna tiesa, eh, lai pietiekami tiktu ņemt vērā visi iespējamie pierādījumi, eh, kļūdās un pieļauja kļūdas visu līmeņu tiesības sargājušās struktūras, un pat tam laikam turpinās, turpināsies nāvis sodīs pildu, kā jūs teicu, nāvinieku kamerās sēž 8300 cilvēki. Un vēl par uh, tiesiskās aizsardzības uh, nēsamību trūkumu Pakistānas cilšu teritorijās. Tas ir uh, smags trūkums šajā valstī pēc desmitgades, kas pavadīta kara darbībā un vārdarbībā. Šie cilšu reģioni joprojām ir ar nožēlojumu cilvēktiesību aizsardzības līmeni. Principā tur ir jārunā par patvaļu un bezlikumību. Joprojām tiek apcietinātas personas bez jebkāda pamatojuma, uh, Eh, tiesātas, eh, pazemotas un talibāni eh, joprojām pilnīgi patvaļīgi pēc saviem ieskatiem uzbruk personām, kuras viņu ieskatā ir spiegi, kaut ko nepareizi izdarījuši vai, vai kalpojuši ienaidnieku pusē. Uh, Un eh, ASV, e, protams, īsteno eh, savu programmu mērķiecīgi, precīzi nogalinot atsevišķus eh, talibānu vadoņus, un situāciju pasliktina tiesiskais regulējums vai tā trūkums šajos te cilšu reģionos. Tur tātad valsts līmeņa tiesām un tiesību sargājušajām struktūrām nav nekādas ietekmes Un tā vietā, lai aizlāpītu šos robus, Pakistānas iestādes pieturas pie vecajiem ierastajiem paņēmieniem, plašiem negaidītiem armijas reidiem šajos reģionos, kas uzrodas, izplosās un atkal pazūd. Un īpaši tieši vēlos runāt par bruņoto spēku pastrādātajiem pārkāpumiem. Mūsuprāt, valsts bruņotajiem spēkiem nāktos darboties atbilstoši īpaši augstam uh, Eh, ētikas un taisnīguma eh, kodam. Bet ne Pakistānā. Eh, tātad ir pieņemti jauni, jauni šie noteikumi Pakistānā, kas dod īpašas pilnvaras bruņotajiem spēkiem tātad federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās, atsevišķās provincēs, bet kas ārkārtas kārtā var tikt īstenot jebkur valstī. Uh, Turklāt eh, šīs pilnvaras bruņotajiem spēkiem ir piešķirtas retroaktīvi ar atpakaļējošu datumu, un armija līdz ar to var tiesāt un eh, izpildīt nāves sodu jebkuram cilvēkam, ja viņiem tas, viņuprāt, tas eh, ir tātad nepie, ne, nepieciešams lūk. Un kādas mums ir īpašas bāžas par nesen pieņemtajiem tiesību aktiem? Šeit tātad tiek pieļauta neierobežota personas aizturēšana uz neierobežotu termiņu, plašas tiesības bruņotajiem spēkiem turēt personas apcietinājumā par visdažādākajiem šķietamiem pārkāpumiem pret federālo varu. Un tikai uz aizdomu, pa, tātad būšana aizdomās, turamā statusā jau pati par sevi ir krimināli sodāma šajā valstī. Uh, kas ir eh, kliedzošs eh, starptautisko tiesību pārkāpums. Šie tā jaunie drošības eh, noteikumi ignorē pierādījumu principu. 19. sādaļa, piemēram, atvēl tiesību sargojušām iestādēm pieņemt kā faktu vienkārši personas apgalvojumu, ka lūk, tas ir, tas un tas ir vainīgs. Un šeit tāpat leģitī, par, leģitīmu, par leģitīmiem tiek uzskatīt pierādījumi atzīšanās, kas gūtas spīdzināšanas ceļā, nedarbojas nevainīguma prezumcijas, prezumcija šajā valstī. Tātad personas var tikt turētas apcietinājumā bez oficiālas apsūdzības izvirzīšanas, bez pienācīgas lietas izskatīšanas tiesā. Uh, Un, eh, ja tātad apcietinājums eh, tiek apstrīdēts, tad tiek nozīmēts eh, bruņoto spēku pārstāvis, kas to oficiāli pieņem zināšanai, bet tas tālāk process netiek virzīts. Vēl runājot par federāli pārvaldītajām cilšu teritorijām, šeit tātad darbojas Britu impērijas laiku tiesību kopums, uh, kur eh, nu, likumība un cilvēktiesības ir tikai tāda kosmētiska fasāde. Un jaunās normas eh, padarīja kādus eh, grozījumus šai, šim te senajam tiesību kopumam principā neiespējams. Šeit tiek ignorētas un pārkāptas Pakistānas starptautiski uzņemtās saistības. 21. līdz 26. Sada, 7. sadaļa pieļauj kolektīvu sodu izpildi Un eh, tātad valsts politiskais pārstāvis, kas administrē federālo reģionu, viņam ir pilnvars eh, tātad īstenot eh, kolektīvus sodus par vienas personas padarītu pārkāpumu. Šī te, šie te federālie vietvalži ir visvairāk nīstie cilvēki šajās, šajos reģionos. Marvs Kans, 12-gadīgs puisis, kas strādāja cauruļu rūpnīcā, uh, un eh, viņam tika piespriests kolektīvs sots. Viņam tika piešķirt trīs gadu cietumsoda un 100 eh, tūkstošu rūpīju liels sots, eh, un, jo viņš tika apcietināts kopā ar savu tēvu, kurš, lūk, esot piedalījies nolaupīšanā, un šī cilts padome pieņēma to, ka šis puisis varētu būt nevainīgs, bet tā kā kāds no klātsošajiem apsūdzētajiem uh, Uh, apgalvoja, ka dēls jāsoda kopā ar tēvu, lai uh, tātad uh, šos um, sliktos cilvēkus, tā teikt, likvidētu no reģiona, tad arī tas tika izpildīts. Jā, un vēl vēlos norādīt kādu patiesu problēmu, kādu konstitucionālu anomāliju, kas pastāv cilšu teritorijās. Šeit cilvēki ir Pakistānas pilsoņi, kuriem pienāktos visas konstitūcijas garantētās eh, tiesības, to starp eh, pilsoņa un uh, politiskās tiesības, bet uh, Pakistānā ir tā, ka tikai augstākā tiesa uh, var piešķirt šīs, šīs tiesības, bet tā šajos cilšu reģionos šīs tiesības nepiešķir parlaments uh, varētu paplašināt augstākās tiesas jurisdikciju, lai tā varētu pieņemt šādu lēmumu. Bet tas nenotiek, un ja eh, valdība eh, būtu nopietni pret to izturējusies, pret cilvēktiesībām, pret politiskajām tiesībām, tad tā to sen jau būtu izdarījusi, bet tā to nav darījusi. Un Amnesty International viennozīmīgi ieteica jaunajam parlamentam eh, nekavējoties paplašina Pakistānas augstākās tiesas pilnvaras, lai tā varētu iedibināt šīs tiesības arī cilšu teritorijās un uh, iedibinātu arī tātad eh, pienācīgu tiesas procesu, iespējas pārsūdzēt un tā tālāk. Paldies tagad vārds eh, Pītersas eh, kundzei par sieviešu izglītības iespējām šajā pasaules valstī. Jā, paldies, priekšsarētais kundze, ka uzaicinājāt UNICEF apspriest šo jautājumu saistībā ar Pakistānu 12. jūlijā. ANO lēma veltīt šo gadu Malahadei un organizēs vairākus pasākumus galvenajā mītnē Ņujorkā, lai nodrošinātu, ka piekļuve izglītībai, tīpaši meitenēm, ir tiek apspriests visās ANO dalību valstīs. Un tagad pārēj pie savas prezentācijas. Tātad visus datus, kurus es prezentēju šodien, tie ir dati kas ir oficiāli ievākt Pakistānā, un tos ir apstiprinājuši iestādes Pakistānā. To es vēlējos uzsvērt. Tā mazliet ieskats, par kādu valsti mēs runājam un par kādām, par kādu apjomu problēmām mēs runājam un kāpēc ir nepieciešams turpināt atbalstīt Pakistānas iestādes, lai risinātu izglītības jautājumu.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 no šī iedzīvotāja skaita ir jaunāk par 18 gadiem. To mēs vēlējāmies pierādīt. 40% no Pakistānas iedzīvotājiem ir jaunāk par 18 gadiem. Sestā nabadzīgākā valsts pasaulē, trešā sliktākā valsts pasaulē, kur dzīvot sievietei, trešā valsts ar augstāko skaitu bērnu, kas neapmeklē skolu. Trīs sievietes iet bojā un e, katru stundu ārstējam slimību dēļ. Karasinkungs sacīja jau e, ir problēmas ar ekonomiskās iz, izaugsmes atjaunošanu e, attiecībā uz tūkstošgads attīstības mērķiem. E, problēmas ir eh, saistība eh, ar to izpildi. Tāpat arī cilvēku eh, attīstības indeks, to liek 145. vietā no 187 valstīm. Izglītība, uz to es arī vēlos koncentrēties šodien. Šobrīd 73,2 miljoni bērnu Pakistānā nekad nav apmeklējuši skolu vienkārši nav nekad bijuši skolā. Šodien 57% no Pakistāns izdzīvotājiem ir analfabēti. Nesenās pētījuma rezultāts mazāk kā 52% bērnu nav pat sasnieguši otrās klases līmeni lasīšanā un rakstīšanā. Vēlos koncentrēties uz šo provinci, Punjabu, jo, kā no Rasīna kunga dzirdējām, tā ir province ar lielāko daļu Pakistānas iedzīvotāju, kā jūs varat redzēt, kārtē dažādās krāsās. Sarkanā krāsa apzīmē teritoriju provincē, kur ir visaugstākais bērnu skaits, kas neapmeklē skolas, ir īpaši meitenes. Zaļā ir apzīmēta teritorija, kurā tiks sasniegt eh, tūkstošgads attīstības mērķu numur divi. Ar šo karti es eh, centos parādīt, eh, ka Pakistānā ir ļoti lielas atšķirības uh, un Punjabas štatā vai provinces e, situācija, kur viena trešdaļa no provinces tik tiešām labi spēj sasniegt mērķus, bet pārējā daļa nē. Vēlos tālāk pāriet pie šī slaida. So. Today, in Pakistan, in of... Šī brīža situācija Pakistānā Tā tad eh, vecums, kad eh, tiek apmeklēta skola, tātad 5,7 gadi tiek vidēji pavadīti skolā. Paskatoties procentuāli, mēs redzam šo atšķirību. Ja jūs esat starp eh, bagātākajiem iedzīvotāji, tad vidēji jūs saņemat 8,9 gadus izglītības, trūcīgie 2,4 gadi izglītības, tāpat arī ir atšķirības ar pilsētu un lauku reģioniem. Meitenēm turīgās iedzīvotāju daļas pilsētā tad saņemsiet vidēji 9,3 gadu izglītības. Trūcīgai meitenei lauku reģionos, ja paveiksies, tad viens gads izglītības. Manuprāt, ir ļoti svarīgi turpināt atbalstīt Pakistānas valdību, veidojot dialogu ar viņiem par šiem datiem, koncentrēties uz to, ko mēs varam izdarīt labāk un nodrošināt to, ka meitenes apmeklē skolu. Šeit ir daži no izaicinājumiem, ar kuriem mēs šobrīd saskatam, saskaramies. Izglītība vienmēr ir bijusi prioritāte iestādēm. Un arī jaunā valdība to ir no, nospraudus kā vienu no prioritātēm, to mēs atzinīgi vērtējam. Tā tad ir 18. grozījums, kas pieņemts, e, kas e, nu, nodrošina tiesības e, apmeklēt skolu, bet tikai 2% no valsts IKP tiek nodrošināta izglītībai. Lielākā daļa no izglītības sektora tiek finansēts ar ODE palīdzību. Tātad izglītības ministrija, federālā izglītības ministrija decentralizācijas dēļ vairs nav tiesīga lemt un nodrošināt izglītības sektora pāraudzību visā valstī. Tas ir otrs izaicinājums, ar kur mēs saskaramies. Uh, Otrakārt, ir tāda problēma, ka jā, bērni apmeklē skolu, bet 58%, var teikt, praktiski puse no uh, Pakistānas iedzīvotājiem apmeklē, bērniem apmeklē skolu, bet nemācās. Tāda problēma nav tikai Pakistānai tāda īpaša, tas tā ir, tā tad ir problēma plašākā mērogā. Bērni apmeklē skolu, bet puse no viņiem nemācās tur neko. Uh, Nu, tad mums ir jāskatās, kā šo problēmu risināt. Trešais izaicinājums ir resursu piesaistē. Tikai 2% no IKP tiek izdalīti izglītības nozarei, izglītības budžets. Nu, viena province saņem vairāk, cita mazāk, bet viena no problēmām, ar kur mēs saskaramies, ir arī šo 2% sadalījums. Ir vairākas provinces kur nevar sadalīt pat šo nelielo resursu daļu. Ļoti grūti sasniegt ir šīs provinces, arī Fata provinces, piemēram, kur mazākā 1% no meitenēm apmeklē skolu. Es vairāk eh, laika netērēšu prezentācijai, bet nu, noslēgumā vēl sacīt ir svarīgi, ka Eiropas Savienības iestādēm, kas to turpina darīt jau vairākus gadus, eh, turpināt arī turpmāk eh, dialogu ar Pakistānas iestādēm, lai atrastu Pakistānai nepieciešamās risinājumus, lai tā sasniegtu tūkstošgadus attīstības mērķi numur divi. Paldies Pīters kundzei! Tālāk uzklausīsim eh, ārējās darbības dienestu par to, ko viņi dara Pakistānā. Mārijus Kungs, Dienvidu Austrumāzijas vienības eh, vadītāja vietnieks. Bet jūs laikam neesat Kristiāns Bērmans, cik es saprotu. Lūdzu, vārds jums. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Yes, my name. Paldies, priekšsēdētājs. Esmu Hanna Mārijus. Gribu pateikties ekspertiem par viņu ļoti labajām prezentācijām. Par vēlēšanām pirmkārt runājot augstā pārstāva Aštonā 11. maija paziņojumā nosauca vēlēšanas par vēsturisku uzvaru Pakistānas demokrātiskajā dzīvē. Pakistāna ir apņēmusies iet pa demokrātijas ceļu neraugoties uz visiem iebiedēšanas mēģinājumiem. Dalība vēlēšanās bija 55%, kas ir visaugstākais rādītājs kopš 73. gada vēlēšanām. Eiropas Savienības vēlēšanu misiju vadīja deputāts Gālers, un tas bija nozīmīgs signāls par Eiropas Savienības um, interesētību par Pakistānu, tāpat bija citas vēlēšanu misijas no citām valstīm. Un um, šajās vēlēšanās lielākās grupas, um, eh, kur laikā Pakistānas vēlēšana komisija tiesu, um, citi spēki sadarbojās, lai varētu glūdi noritēt šīs vēlēšanas. Kā norādīja Rasīnkungs, bija atsevišķi negatīvi aspekti konkrēti. Pirms vēlēšana vardarbība, e, kur e, par mērķi bija trīs laicīgās e, partijas, bet runājot par pozitīviem punktiem, jānorāda, ka tās ir pirmās vēlēšana pēc tam, kad Pakistāna ratificējusi e, starptautisko konvenciju par cilvēktiesībām. Vairāk partijas piedalījās nekā pagājušajās vēlēšanās, bija vairāk e, vēlētāju sieviešu un div, e, vairāk nekā divkārt bija pieaudzis sieviešu kandidātu. Um, Eh, skaits, lai gan ievēlēto sieviešu skaits ir samazinājies no 16 līdz 6. Domāju, ka ir vēl pārāk gari paredzēt, kas notiks. Mēs, priekšsēdētāji, saprotam jūsu bažas, un arī pastakjā kundze pauzas tās bažas par to, ka iekšlietu ministrijas pārstāvi ir ziņojuši par nāvis soda moratoriju nepagarināšanu. Tas mūsos vieš lielas bažas. Tāpat arī mēs saprotam, ka prezidents Zāda arī ir norādījis, ka kamēr viņš ir amatā, viņš nevēlētos pieļaut nevienu izpildi, taču E, šis jautājums tuvāko dienu laikā tiks skatīts ar valdību. Tālāk par cilvēktiesību jautājumiem tribālajos apgabalos. Mēs esam runājuši ar Pakistānas vēlē iestādēm par to, kā šajos apgabalos. Show the physical protection and rights of all Pakistani citizens. Uh, in line with international human rights standards and conventions. Ir jādomā par uh, situāciju šajos apgabalos, ir tāpat jārunā par piekļuvu tiesiskumam un policijas aizsardzību. On the question of uh, access to Tālāk par meitiņu piekļuvu izglītībai. Ir skaidrs, ka dzimuma nevienlīdzība turpina pastāvēt. Sieviešu eh, lasīt prasme 4, vai 60% eh, līmenī ir maz, 69% tas ir tā ir vīriešu vidū un attālinātos konservatīvos apgabalos eh, jauktā izglītība netiek pieļauta. Pietrūkst tā, ka vienlīdzīgas izglītības um, Eh, jautājumiem tiek piesaistītas kvalificētas skolotājas, tāpat arī eh, nodalītās apmācības jautājumi ir jāskatā. Un arī šos mērķus atbalsta Eiropas Savienība mūsu sadarbībā ar esam ieviesuši vairākās provincēs eh, nozara reformu pro, programmas viens no jautājumiem ir stipendija meitenēm, ko eh, nodrošina no 6. līdz 10. klasē, lai, pirma, eh, lai pēc eh, sākuma izglītības meitenes paliktu skolā. Paldies! Un tagad mums ir iespēja organizēt debates. Es redzu Tanoka kungs, pēc tam Lamberts kundze un Domeša kundze. Well, um, Paldies, eh, priekšstādātāji. Tik tiešām arī mana grupa novēl jaunajam Pakistānas premjeram veiksmi darbā, šajā mm, smagajā eh, darbā. Un vienā no eh, kampaņas saviem braucieniem viņš pasludināja, ka labprāt uzsāktu dialogu ar talibāniem, bet nav joprojām nekādas jausmas, ko tas nozīmēs Pakistānas minoritātēm. Es vairākus gadus esmu sekojis šiem procesiem. Uh, Un uh, Londonā, kur uh, parasti uzturos, uh, pie manis vēršas uh, Pakistānas uh, kristiešu pārstāvi un uh, žēlojas par to, ka predzaimošanas likums tiek izmantots, uh, lai viņus vajātu. Un arī uh, cita kāda kopiena, ar kuru bieži tiekos Londonā. Uh, Eh, ir eh, tātad viena musl musulmaņu draudze, eh, kas Pakistānā principā ir aizliegta, un līdz ar to visu savu globālo pārstāvniecību ir pārcēluši uz Londonu. Ahmadī, tātad šī tā kustība, mm, arī viņi tiek vajāti, visi, kas nav sunīti, tiek vajāti. Un līdz ar to rodas jautājums, vai šī te tagad draudzēšanās ar talibāniem kaut kādā veidā mainīs situāciju par labu minoritātēm. Uh, Un eh, prezidents eh, Mošarafs ir tātad eh, centies ar prezidentāliem rīkojumiem kaut ko labot, tātad iesaldējot nāves sodu, vēl atsevišķas lietas regulējot kaut kur tur valsts likumu kopumā, tātad šie, šie prezidenta dekrēti joprojām ir atrost, atrodami, bet netiek pildīti. Pirmdien no rīta Londonā brokastoju ar Bangladešas premjeru Um, kuru, protams, ar, uh, Pakist, uh, ar, ar Pakistānu vieto kopīgu vēsturi līdz pat 71. gadam. Tā vēsture tātad vieno mūsu trīs valsts. Un uh, madrasas ir aktuāls jautājums arī tur. Un viņi norāda, ka te ir ļoti būtiski panākt to, ka netiek vienkārši mācīts Korāns, arābu valoda, persiešu valoda, bet arī, nu, teiksim, uh, Mm, matemātika un eh, zinātnes, eh, laicīgas zināšanas. Un eh, spriežot savulaik pirms dažiem gadiem par musulmaņu radikalizāciju apvienotās karalistas teritorijā, kur tātad trešās, ceturtās paaudzes migranti radikalizējas pie mums un dodas uz savu izcelsmes valsti, kur turpina sludināt tātad varmācīgu dzīves uzskatu. Turklāt uh, līdzekļi bieži vien uh, nāk no uh, vahabīta aprindām Persijas līča valstīs Katārā, Saudarābijā. Un tika panāktas vairākas vienošanās, tika veikts iestrādnes par to, ka lūk, šādi um, ārvalstu studenti netiktu pielaisti madrasās pie, pie mācīšanas. Mad, un, un tas viss kaut kur ir izčibējis. Eh, turklāt izglītības nepieejamība laukos, lauku reģionos eh, rāda bīstamu situāciju, ka to šo vakumu aizpildīs madrasas, eh, radikāli sludinātāji, kas radikalizēs nākamās paaudzes un dos jaunajai paaudzei ne jau tas tādas prasmes un iemaņas, kas viņiem ļaus strādāt un gūt panākums dzīvē, Ehm, inženierija, matemātika, valodas, angļu valoda, eh, bet tā vietā pasniegs kaut ko pilnīgi citu. No šeit Pītersas kundze iespējams vēlētos izteikties par eh, madrasām, par eh, to, ko iespējams darīt tajās. Bangladešā šis jautājums tiek ļoti aktīvi pārspriests, tātad šajā diskusijā piedalās reliģisko aprindu pārstāvju un sekulārā vāra, laicīgā vāra, un vai jums būtu kas piebilstams par šo pašu madrasu situāciju Pakistānā? Paldies, Lamberts kundzei vārds. Paldies. Vēlējos uzdot pāris jautājumus saistībā ar izglītību. Es tā saprotu, ka federālā līmenī tagad pēc vēlēšanām, provinču līmenī, šie dažādie reģioni, eh, nu tagad ir bezmazāk katrs eh, savu politiskā spēka varā un izglītības eh, budžeti eh, šur un tur ir eh, paug, palielināti. Bet no jūsu teiktā es sapratu to, ka šis kvalitātes pieauguma iztrūkums tagad varētu tikt labots, vai tad tagad ar šo provinciālo provinces pārvaldes līmeni situācija varētu uzlaboties kā, ko ir iespējams secināt no notikušajām vēlēšanām, to rezultātiem. Daudzas organizācijas tur mēģināja kaut kā manevrēt, eh, kaut kā eh, dabūt izglītību vēlēšanā, tātad kampaņas problemātikā iekšā. Vai tas eh, ir izdevies? Un pilnīgi noteikti ir pamats interesēties par sieviešu lomu Pakistānas sabiedrībā. Iepriekšējā uh, stājošas vēlēšanās, sievietes bija ļoti aktīvas balsotājs, apakšpalātas spīkera bija sieviete, mm, tātad sievietes balsoja un bija arī pārstāvētas eh, iepriekšējā parlamentā. Ehm, ko, kā, kā varētu izskatīties jaunais parlaments vai sievietēm, eh, sieviešu iespējas izteikties un ietekmēt procesus eh, nav mazinājušās? Es ļoti vēlētos uzzināt atbildi uz šo jautājumu. Paldies, Lambertas skundze, Gomešas eh, kundzei tagad vārds, kas vadīs mūsu delegāciju Pakistānā. Jā. Paldies par ārkārtīgi e, vērtīgo informāciju, ko sniedzāt. Esam guvuši eh, tādu ļoti labu pārskatu par sarežģīto situāciju šajā valstī Jāatzīmē, protams, arī progress, vairāki pozitīvi vērtējumi, sasniegumi, vēlēšanas ir notikušas, tas vien jau ir ļoti būtisks apliecinājums demokrātijas procesa dzīvīgumam, bet tāpat laikā ir milzu problēmas un izaicinājumu, ko tagad jaunajai leģitīmai pilsoniskajai varai nāksies risināt. Un es Rasīna kungam vēlētos vaicāt lūko. Vai jūs varētu padalīties ieskatos, kāds ir šis te priekšstats, valdošais uzskats uh, par to, kā civilā pilsoniskā vara, no kurā ir šīs te militārās armijas saknes, uh, tendences, tieksmes, kā, kā tā varētu rīkoties, uh, kā, cik tā tā godās pilsoniskumu un cilvēktiesību principus arī cilšu teritorijās. Ehm, vai tās tos eh, ignorēs, eh, atstās ārpus sava, sava darbības tvēruma vai, vai pievērsīsies tiem? Protams, šeit ir jautājums par šo te, nu, tādu militāri drošībniecisko eh, pieeju valsts pārvaldei. Bet skaidrs ir tas, ka valsts eh, pilsoņi paši Pakistāņi par to dārgi maksā ar, ar, ar, ar šo bezlikumību, ar šo um, vārdarbību, ar eh, šiem bezpilota uh, slepkavu aparātiem, kas tur lido pār šo valsti. Un cilvēki iet bojā ikdienas. Vai un kāds progress šeit ir iespējams, it īpaši situācijā, ja šī jaunā civilā pilsoniskā vara nespēs uh, mainīt sistēmu un uh, armija turpinās uh, rīkoties pēc saviem ieskatiem, to starp ārvalstu bruņoties spēki. Un uh, tas ir saistīts ar uh, nāvisoda iespējamo mor moratoriju. Vēstnieks ir mūsu vidū. Mm Eh, kas eh, esmu pārliecināta pieņem zināšanai arī Amnesty International teikto un eh, darīs to zināmu Navazam Šarifam, Pakistānas premjeram. Lai šis te drauds, kas nāk no iekšlietu ministrijas, uh, proti risks, ka nāvisot varētu tikt, izpildi tikt atjaunot, ka tas materializētos, ņemot vērā lielo uz nāvi notiesāto skaitu, ņemot vērā tātad robus tiesiskumā šai valstī. Vēlētos vaicāt. Varbūt pastakī kundze varētu ko vairāk bilst par šo pretzaimošanas likumu, jo mēs ik pa brīdim dzirdam, ka šis pretzaimošanas uh, Eh, likums eh, bieži tiek eh, vērsts pret kristiešiem, bet lielais vairums cietušo no šī likuma patiesībā ir tie paši musulmaņi un ne tikai Ahmadī sekta. Vai jūs varētu ko nedaudz vairāk par šo predzēmošanas likumu pastāstīt? Un visbeidzot par izglītību. Es eh, ar ļoti lielu interesi uzklausīju jūs teikto, ar interesi pieņēmu zināšanai Čārlza jautājumu par madrasām. Bet paši pakistāņi, viņiem līdz šim ir eh, bijusi tātad fantastiska tāda sabiedrības iejūtība, interese par eh, malālu, par šo meiteni un viņas bēdīgo likteni. Vai tam ir kāda rezonance, vai tas kaut kā tālāk ir eh, materializējies tādā dinamikā uz uh, izglītības uh, piedāvāšanu sievietēm, meitenēm, vai tam ir kaut kāds rezultāts bijis? Tānaka nu, kungs runāja bez mikrofona. Mēs šeit spriežam par uh, to, kā saplānot mums uh, atvēlēto laiku, jo pus 12. mums uh, ir paplašinātais birojs. Rīt uh, Ričards Hauards būs mūsu vidū un varēsim turpināt sarunu par Pakistānu. Bet, eh, cienījamie klātesošie, mums nav laika turpināt šo sarunu šodien. Viena minūte katram no eh, prezidijā esošajiem eh, īsai, īsam rezumējumam. Liels paldies par jautājumiem. Jā, tik tiešām prezidents Mušāfs ir padarījis izglītību par vienu no savām galvenajām prioritātēm uh, Ar to es atbildu uz Gomeša kundzes jautājumu. Malalas uzsāktā kustība tiešām ir jūtama, kā tas īstenosies konkrētā veidā, naudas izteiksmē, atbildībā, nu to tikai rādīs laiks, bet tā ir lieta, kas tiešām ir ļoti pozitīvi izvērtusies. Jūs atceraties, prezidents Mušāfs ir bijis arī uh, pie varas iepriekš, un tieši tajā periodā Pakistāna ir sasniegusi ļoti lielu progresu izglītības jomā, tūkstošgads attīstības mērķi numur divu sasniegšanā. Mēs strādājam ar Pakistānas iestādēm, ar Bangladešu iestādēm, lai skatītos šo situāciju madrasām, lai varētu saprast, kas notiek šajās klasēs, kurās bērni mācās resursu trūkumu dēļ un jautājumu sarežģītības dēļ un arī nespējas eh, adekvāti uzraudzīt situāciju provincēs, mums ir ļoti grūti sniegt jums eh, konkrētu informāciju par to, kas notiek. Bangladešā situācija pozitīvāka, valdībā daudz ātrāk pievērsās šim jautājumam, eh, lai kontrolētu un uzraudzītu situāciju, bet atsevišķās eh, provincēs eh, Pakistānā, kur provinces vadībām eh, ir šī iespēja uzraudzīt. Paldies, profesor Rasīn! Par Tano kungu uzdoto jautājumu. Dialogs ar Talibānu, kā to ir pauduši musulmaņu līga sākās jau ar faktu, ka visi piekrīt, ka militārs risinājums nav pietiekams. Patiesais jautājums ir, kāds tad ir saturs dialogam, par to nekas nav skaidrs. Otra piezīme. Protams, ka tas nav tikai jautājums par Talibanu. Cilšu teritorijās. Pirms Talibāns uh, pārņēma varu 2007. gadā. Daļa no diskusijām eh, bija arī šajās teritorijās ar iepriekšējiem pie varas esošajiem. Otrakārt, mēs nevaram atsaistīt šo jautājumu par Talibānu ar citām ekstrēmistu grupām. Vulašharī Džanbī, piemēram, uh, ko es pieminēju savā prezentācijā. Un to jautājumu ir daudz grūtāk risināt, jo tur mums nav eh, vairs runa par fata, bet par visu Pendžabī. Un to visu var sasaistīt ar Gomeškundas eh, jautājumu. Vamī ir zaudējuši tūkstots vai pat tūkstošiem karavīru. Tātad armija cietušo zaudējums un pat pašreizējais ģenerālis, eh, bruņoto spēku komandieris, nespēja nodalīt eh, pēdiņās labos un sliktos Taliban. Tātad šī konkrētā programma eh, nodalot šos eh, labo Taliban, kas eh, strādā Pakistānas interesēs it kā. Tas viss ir ļoti mulsinoši un nav nekādas skaidrības. Valdība visdrīzāk negaidīja, ka pēc vēlēšanām uh, ka atsāksies eh, teroristisku uzbrukumu. Un atsevišķi Pakistānas novērotāji interesē, eh, vai būs šī vēlme uzsākt sarunas ar Talibānu, vai, bet drīzāk, kur, teiksim, būs šīs sarkanās līnijas, ko pārkāpt vai nē. Paldies, un pavisam īsi vārds Amnesty International pārstāvēja. Jā, es vēlēšu eh, atbild, tikai atbildēt uz reliģisko minoritāšu jautājumu un predzēmošanas likumu. Tas tiek vērsts, eh, šis predzēmošanas likums, gan pret eh, musulmaņiem, gan pret citiem. Un, un tas, ka 4% iedzīvotāji, protams, viņi Man ir arī statistika šeit pieejama kopš 1953. gada līdz 2012. gadam. Uh, 424 cilvēki apsūdzēti zaimošanā, vairāk kā 200 bija musulmaņi, vairāk kā 100 kristieši un 57 madī. Kopš 1990. gada 52 cilvēki, kas tika apsūdzēti zaimošanā, tika nogalināti. Zaimošanas ap, situācija šeit pretzaimošanas likumdošana apdraud tiesiskumu valstī un bieži vien tiek izmantots uh, kā ierocis uh, naida kurināšanai pret atsevišķiem. Uh, Mums ir vasī gadījums, kad cilvēks uh, bija tiešām redzams, ka uh, šī persona tika apsūdzēta savulaik zaimošanā Un eh, vēlāk eh, mums par prieku tika eh, celts apsūdzības pret personu, kas apsūdzēja viņu. Un tik tiešām bieži vien tiek izmantots kā līdzeklis cīņā pret saviem personīgiem ienaidniekiem vai pret kādu minoritāti. Un būtu nepieciešams veidot dialogu un e, mēģināt rast vienprātību starp visām partijām, reliģiskajām grupām Pakistānā, e, lai veiktu reformas predzēmošanas likumdošanā un aizsargāt arī reliģijas minoritātes. E, Diemžēl Pakistāns valdība nav spējusi pietiekam aizsargāt šīs minoritātes Amnesty International ir dokumentējusi vairāk kā simts uzbrukums šī iedzīvotāju diasporā, kur bojā gājuši vairāk kā 600 iedzīvotāju, vismaz pusi no Azāru kopienas Balģistānā, kas ir viena no vismazākajām reliģiskajām minoritātēm Pakistānā. Amnesty International's eh, informācija liecina, ka pēdējos gados uh, neviens nav notiesāts, lai kaut gan Laškāri Tanči ir uzņēmušies atbildību. Un e, tur, kur pārstāv pietiekami pierādījumi, ir nepieciešams e, saukt pie atbildības vainīgos un pārtrauktu uz, uzbrukums. Un Laškāri Žambī grupē ir jāsauc pie atbildības. Jā, paldies, saka priekšsarētāji, paldies jums visiem trim un papildus rakstiskajiem materiāliem, kas mums ir pieņemama, delegācija ir labi nodrošināta ar informāciju, un tad, kad delegācija atgriezīsies no Pakistānas, arī tad mums būs debats, un es tikko uzzināju, ka vēstniekums arī vēlas uh, izteikties, bet man laika trūkuma dēļ man diemžēl nav iespējams dot jums vārds. Es jū, dot jums vārdu. Es uh, aicināšu. Um, iesniegt rakstiski savu viedokli vai ierasties e, pēdējā, nākamajās debatēs par Pakistānu rudenī. Un e, nākamā daļa mums ir paplašinātā prezidijas sēde aizslēgtām durvīm. Atsākam uh, publisko sēdes daļu 20 pār 3. Yeah.